Mhm. Ladies and gentlemen, good morning! Dāmas un kungi, labrīt! Es gribētu jūs visus aicināt apsēsties, lai mēs varētu sākt darbu. Hope you had a, a good... Es ceru, ka jūs visi esat labi izkuļējušies un uh, esat eh, labi pārdomājuši visu informāciju, ko mēs vakar uzklausījām. Man ir daži paziņojumi. Eh, mūsu sanāksme vēl ar vien tiek pārraidīta internetā, un eh, jūs varēsiet arī šo konferenci noskatīties video ierakstā. Vēl diezgan ilgu laiku tā būs atrodama internetā, tātad jūsu studenti arī varēs noskatīties šo konferenci. Es gribēju jums arī pastāstīt, ka šeit pie zāles ieejas mums ir dažas uh, brošūras par Eiropas parlamenta tulkošanas ģenerāla direktorātu arī krievu un turku valodās. Outside that, but Isabella has it. She's holding it up. So if you're missing a Canon camera, please go. Mēs atradām arī Canon fotoaparātu šeit pat ārpusē pie zāles. Ja jūs esat to pazaudējuši, tad varat paņemt no Izabēlas. Galīgais eh, dalībnieku saraksts būs pieejams eh, konferences mājaslapā. Tātad, ja jūs tas interesē, jūs to varēsiet atrast mājaslapā. Bet eh, tagad uzreiz eh, ķersimies klāt lietai. Vakar mēs dzirdējām, ka tūkošanu var iemācīt un ka ir vajadzīgs daudz eh, prakses, lai to izdarītu. Bet šodien mēs paskatīsimies, ko šī prakse nodara tūku smadzenēm. Ir dzirdētas baumas, ka tūki nesaslimst ar Alzheimera slimību, tāpēc tas mūs patiešām interesē. Uh, Nu, mums vēl nav bijusi iespēja ieskatīties tulku smadzenēs, bet nākamais runātājs to ir darījis un ar e, dzīviem subjektiem. Viņš ir arī mūsu ģenerāla direktorāta labs draugs. Mēs viņu saucam par smadziņu vīru. Un viņš ir pabeidzis Kembridžas universitāti, e, arī doktorantūrā viņš ir studējis Kembridžā. Viņš darbojas e, Lielbritānijas medicīnas un zinātnes padomē un pašlaik viņš ir pētnieks Ženēvas universitātē. Viņa galvenais eh, pētījumu temats ir uh, nervu procesi sinhronās tulkošanas laikā un uh, kā sinhronā tulkošana ietekmēs smadzenes. Sveicam profesoru Ādāmanu. Merci beaucoup. Liels paldies. Es priecājos par šo iespēju informēt jūs par mūsu pētījumu rezultātiem. Es eh, stāstīšu par pētījumiem, ko mēs veicam Ženēras universitāte eh, tūkošanas eh, fakultātē sadarbībā ar medicīnas fakultāti. Mēs pētām sinhrono tūkošanu, kas jums visiem noteikti ir pazīstama. Jautājums, kādēļ mēs pētām tūku smadzenes? Mums, uh, mūsu izpratnē, uh, sinhronā tulkošana ir ļoti grūta, ļoti sarežģīta kognitīva darbība, un tas ir izcils modelis, lai pētītu lingvistisko un kognitīvo kontroli un pārmaiņas, kas notiek tulku smadzenēs, proti smadzeņu plasticitāti. Es turpmāk jās minūtēs runāšu par smadzenēm un tādēļ šeit jūs redzat attēlu. Uh, kādas izskatās smadzenes. Šeit ir smadzeņu daivas iekrāsotas dažādās krāsās. Pakauša daļā atrodas pakauša daiva, kas pārsvarā ir atbildīga par redzes signālu apstrādi. Tālāk nedaudz uz augšu tā ir parietālā jeb paura daiva. Uh, un tā ir svarīga mm, integrējot uh, sensoros uh, signālus. Un tāpat uh, Paura Daiva nodrošina uzmanības kontroli un arī tālāk priekšā ir deniņu daiva, jo tā apstrādā uh, Tā ir mums īpaši interesanti apstrādāt dzirdes signālus, tāpat ir atbildīgi par emocijām un atmiņu, tīpaši ilgtermiņa atmiņu. Un priekšā ir uh, pieres daiva, tā ir, varētu teikt, jaunākā smadzeņu daļa. Un šeit jūs redzat, uh, ka tā ir atbildīga par izpildu funkcijām, ļoti eh, par kognitīvām funkcijām, par darbības plānošanu, aktivēšanu un inhibēšanu. Un šeit notiek arī kustību kontrole. Tātad mūs interesē īpaši pieres un deniņu daivas. Uh, Tās ir īpaši interesants pētot uh, sinhronās tulkošanas procesu. Tālāk par izpildu funkcijām, kuras varētu uh, šādi sadalīt. Uh, šeit ir pārslēgšanās uh, starp uh, dažādām uh, valodām. Tālāk uzmanības kontrole. Tūkiem vienmēr ir jāsadala uzmanība starp dažādām informācijas plūsmām, ienākošo un izējošo informāciju, tāpat eh, tūkam ir jābūt mm, modram un jāseko mm, tam, lai nerastos kļūdas. Nākošais elements ir konfliktu pārvalde, jo tulkam, kurš zina vairākas valodas, ir eh, jāizmanto uh, viena valoda. Katrā noteiktā brīdī eh, tūks izmanto vienu valodu, bet tūkam Tātad parasti cilvēki izmanto vienu valodu, bet tūkam ir vienlaicīgi jāizmanto divas valodas. Viņš uh, nedrīkst atkārtot to, ko dzird uh, ienākošajā valodā, un ir jāapspiež šīs, uh, šī vēlme atkārtot to, ko dzird. Un tālāk nākošais elements ir darba atmiņa. Ir jāspēj saglabāt informāciju atmiņā pietiekami ilgi, lai uh, saprastu, un pēc tam ir jāpārvērš šis uh, saturs eh, mērķa valodā. Un šie ir eh, izziņas uh, procesa elementi, kur var uh, bilingvāliem uh, cilvēkiem konstatēt zināmas uh, priekšrocības. Nu, un tā tad arī tūkiem, kuri prot vairākas valodas, noteikti jau ir šādas priekšrocības. Šeit, piemēram, jūs redzat grafikā um, darba atmiņas funkcionēšanu sinhronie tūki, kam ir lielāka pieredze, ir labākas, um, labāka atmiņa, viņi labāk spēja iegaumēt uh, vārdus nekā, piemēram, studenti vai svešvalodu pasniedzēji. Un ir, uh, šeit ir runa ne tikai par vārdu vai ciparu virknes uh, iegaumēšanu, bet arī eh, spēja vienlaikus eh, izpildīt eh, vēl citu kognitīvu uzdevumu. Tāpat ir arī spēja izslēgt tādus faktorus, kas vizuāli varētu novērst uzmanību. Šeit mēs uh, arī varam uh, veikt uh, nelielu eksperimentu, proti mēs pārbaudīsim spēju pretoties vizuāliem faktoriem, kas novērš uzmanību. Ekrāna vienā pusē parādās attēls, un otrā pusē ir stimuls, kas parādās un ļoti ātri pazūd. Un tie, kas uh, fiksē uzmanību uz attēlu kreisajā ekrāna pusē, bieži vien nepamana šo stimulu, kas parādās otrā ekrāna pusē un ātri pazūd. Bet uh, tulkiem ir spēja mm, koncentrēties un uh, nepievērst uzmanību tādiem attēliem, kas novērš uzmanību. Tāpat ir eh, zināmas citas priekšrocības tūkiem salīdzinot ar pārējiem. Šeit eh, jūs um, redzat, šis uzdevums ir kognitīvā elastība. Tā ir uh, šeit, šis tests saucas Viskonsīnu kāršu šķirošanas tests. Tajā ir 128 elementi un, kat, un kārtas var šķirot vai nu pēc attēlu krāsas vai pēc formas vai pēc to skaita. Tā tad var šīs kārtas šķirot pēc krāsas, pēc uh, elementu skaita vai pēc uh, elementu formas. Šis uzdevums ir diezgan sarežģīts, jo uh, kārtas ir jāšķiro nezinot noteikumus. Noteikumi ir uh, Eh, jā, jāatklāj šajā procesā, un noteikumi arī bieži mainās. Un katreiz, kad noteikumi mainās, atkal ir jānoskaidro, kādi tad ir šie jaunie noteikumi. Un tūki labāk spēja eh, sašķirot kārtas, viņiem tas izdodas ātrāk nekā cilvēkiem, kam nav šādas pieredzes tūkošanā. Uh, Rezumējot iepriekš teikto, varam secināt, ka uh, tulka darbs uh, noved pie kognitīvām pārmaiņām. Tas nozīmē, ka smadzenes pielāgoja šādu uzdevumu veikšanai. Un mēs uh, centāmies noskaidrot, kādas ir šīs, šo pārmaiņu neironālās bāzes, kādas uh, pārmaiņas notiek smadzenēs. Mēs izmantojam pētījumos kodolu magnētisko rezonansi, kas spēj, tās palīdzību mēs spējam noteikt, uh, uh, kuras smadzeņu zonas aktivizējas, un tas notiek neinvazīvā veidā. Un, Tā tad atkal atgriežamies pie smadzenes. Šeit jūs redzat divas eh, smadzeņu attēlus. Augšā ir kreisā puslode, apakšā labā puslode. Zaļā un zilā krāsā ir iekrāsoti rajoni, kas aktivizējas, kad uh, subjektam lūdza īstenot uh, shadowing, jeb atkārtot uh, tekstu, ko, ko viņš dzird. Šeit. Uh, Es jums parādīšu, kāda izskatās smadzeņu šķērs griezumi. Aktivitāti, ko mēs konstatējam, ir saistīta, protams, ar artikulācijas, e, dzirdes un uzmanības procesiem šeit ar orā, oranžā krāsā apvilkti Eh, ir eh, rajoni, kas ir svarīgi runas eh, procesam artikulācijā. Tās ir tās atsamais brokas kodols, tālāk vernikes kodols, kas ir svarīgs arī runas kontrolas procesā. Tas ir atbildīgs par saprašanu. Un šeit uh, Šī ir papildus motoriskā zona, kas ir atbildīga par mm, motoriskām funkcijām, ne tikai par kustību izdarīšanu, bet arī par eh, plānošanu, un arī tā, šī zona ir atbildīga par uh, kļūdu konstatēšanu ja mēs pievienojam daudz valodu faktoru. Šeit jūs redzat smadzeņu attēlu, sarkanā krāsā ir uh, iezīmēta zona, kas aktivizējas uh, sinhronās tūkošanas laikā. Jūs redzat šīs uh, zonas zilā un sarkanā krāsā, tās ir svarīgas gan uh, šiem atkārtošanas procesam, gan tulkošanas procesam. Tulkošanas procesā ir svarīga arī vēstījuma pārveidošana, jeb konversija. Un Šeit jūs redzat, ka darbojas arī motoriskās plānošanas zonas un ir arī Brokas centra zona aktivizēta, kas ir atbildīga par kodēšanu. Sarkanajā krāsā ir uh, iezīmēta zona, kas ir atbildīga par izvēles izdarīšanu pārsvarā starp divām iespējām. Šeit uh, kreisā pusē ir uh, nukleuskaldatus. Tās ir uh, tā saucamās primitīvās smadzenes, kas ir uh, evolūcijas uh, ļoti sen izveidošās evolūcijas gaitā un uh, Eh, šī zona nav atbildīga par valodu, bet gan par kustību izvēli, par eh, kustību inhibēšanu un eh, plānošanu. Es ceru, ka jūs redzat šeit lejā smadzenītē šo mazo punktiņu. Uh, smadzenītes ir atbildīgas par kustību kodēšanu, un es šeit daudz runāju par kustībām un maz par valodu patiesībā. Tātad mēs redzam, ka tulkošanas laikā darbojas motoriskās zonas un, un kognitīvās zonas. Un šeit jūs redzat uh, nukleus kaudātus, uh, Šī struktūra ir um, pārsvarā motoriskā struktūra, bet ir atbildīga arī par mācīšanos un uh, izvēli vai selekciju ne tikai at, at, attiecībā uz reakciju, bet arī uz kognitīvo uh, modeli jautājums, kā smadzenes spēja pārvaldīt šo simultāno procesu. Mēs veicām eksperiments un šajos uh, smadzeņu attēlos un šķērsgriezumā jūs šeit redzat divas zonas blakus uh, nukleoskaudātus, tas ir putāmen zona. Un šīs abas smadzeņu zonas uh, sadarbojas, lai uh, veiktu sarežģītas darbības. Es domāju, ka visi ir dzirdējuši par Parkinsona slimību, ka šeit ir motoriski traucējumi, un šie traucējumi ir saistīti ar bojājumiem arī šajās divās smadzeņu zonās. Tātad šīs zonas nav atbildīgas tikai par eh, lingvistiskiem jautājumiem, bet gan par kognitīvām un motoriskām funkcijām. Uh, mums e, ir bijusi iespēja darboties ar ļoti motivētiem studentiem, un mēs e, pētījām, kā smadzenes izmainās e, mācību procesā, tātad sākumā un noslēgumā. Un šeit jūs redzat, kur pārmaiņas ir notikušas labajā pusē šajā nukleuskaudātus zonā. Un es gribētu paskaidrot, kā mēs interpretējam tūkošanas eh, procesu un kādas pārmaiņas. Šīs pārmaiņas ir saistītas ar eh, apmācību, uh, un pieaugot pieredzei, šī zonas aktivitāte samazinās. Tātad tas nozīmē, ka šī zona aktīvi darbojas tad, kad uh, šis uzdevums ir jauns un nav pilnībā apgūts, bet kad tas jau kļūst uh, vairāk automātisks, tad iesaistās citas zonas, uh, uh kur, kuras darbojas. Tātad šī zona ir vairāk saistīta ar tīšu kognitīvu darbību nekā ar automatiskiem procesiem. Un tagad šajā grafikā mēs iekļaujam arī pieredzi. Un uh, es gribu teikt, ka ir uh, konstatējama konverģence starp mūsu pētījumiem par nukleoskaudādus un pētījumiem, uh, kuro, kuros ir pētīti mūziķi, šaha spēlētāji, golfa spēlētāji, uh, Visi šie pētījumi rāda, ka nukleus kaudātus ir saistīts ar pieredzes apgūšanu un, eh, un eh, lietpratēja līmeņa sasniegšanu. Un mm, mēs pētījām arī, kādas pārmaiņas rodas smadzenēs apmācības procesā. Mēs arī uh, mērījām smadzeņu apjoma eh, pārmaiņas eh, noteiktās zonās. Un eh, es gribu norādīt, ka šajā procesā atkal ir iesaistījies nukleus kaudātus, kura apjoms mainās apmācības procesā. Rezumējot, mēs konstatējam, ka tulkošana ir saistīta ar uh, neironu tīkliem, kas ir saistīti ar motorisko un kognitīvo kontroli. Un uh, tāpat uh, apmācības procesā šo sistēmu darbība kļūst efektīvāka. Tāpat jāpēta arī pieredzējuši tūki, to mēs vēlētos pētīt, kādas pārmaiņas tālāk notiek. Mēs vēlētos arī pētīt pieredzes ieteikumu uz kognitīvām spējām. Tāpat es jau pieminēju uh, saistības starp tūkošanu un citiem uzdevumiem, un mēs arī vēlētos pētīt šo uh, problēmu sīkāk. Un uh, vēl viens jautājums ir par kognitīvajām kognitīviem savienojumiem smadzenēs, par to, kā struktūrāli šīs smadzeņu zonas ir savienotas ar uh, viena smadzeņu zona ar otro. Tā ir baltā smadzeņu viela, ko jūs šeit redzat. Mēs interesē tas, kā tiek veidoti šie savienojumi tīkli, jo no tā ir atkarīga spēja apstrādāt informāciju, un mūs īpaši uh, interesē divi jautājumi. Mēs uh, varam veikt tā kā šķērsgriezumu smadzenēs un izdalīt divus uh, šos uh, kūlīšus, un tas ir fasīkulus ar kvātus. Uh, kas ir atbildīgs par uh, runas funkcijām un runas saprašanu. Un tas, šī smadzeņu struktūra ir arī ļoti būtiska darba atmiņas jomā un uztvers nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka tas varētu būt šis šī struktūra, kas atbildīga par šiem procesiem. Es pateicos par uzmanību, es arī pateicos Šveices Nacionālajiem fondam, kas ir atbalstījuši šo pētījumu, un es arī pateicos savam eh, kolēģiem līdzstrādniecei, profesorai Barbarai Mozarei un Nārlijai Golenstānī. Paldies! Thanks a lot, Dr. Avi Edelman. Please stay. Paldies, Erve Adelman kungam. Lūdzu, palieciet šeit pat eh, prezidijā, jo ir paredzēta jautājumu un atbilžu daļa, pēc tam, kad būs izteikušies arī pārējie runātāji. Jūs teicāt, ka mūziķus un tulkus varētu salīdzināt, ja mēs paskatāmies uz viņu ap smadzenēm. Un eh, varbūt tas arī jums eh, palīdzēja pamosties. Filips ir šeit viņš mums palīdzēs e, mazliet e, vēlreiz e, pamēģināt balsot, tātad izlikties par deputātiem. Atgādināšu, ka jums ir jānospiež podziņa, un, lai to izdarītu, jums ir jāieliek roka tajā padziļinājumā. Filip, izmēģināsim šo sistēmu. Kurš ir par pusdienām, par velti pēc šīs sanāksmes? Vai viss nobalsojuši? Pusi nobalsojusi. Beidzam balsot. Rezultātus lūdzu. Nu, došu vēl jums mazliet laika, jo visi nav nobalsojuši. Vēlreiz atkārtošu, jums nevajag spiest uz uh, attēliem. Podziņas ir mazliet paslēptas iekšpusē, un jums ir jāspiež uz savu pusi. Beigsim tagad šo balsošanas mēģinājumu. Paskatīsimies rezultātus. Jā. Gandrīz viss ir nobalsojuši, 142 nobalsojuši, bet tagad īstais jautājums, ko gribēju jums uzdot. Kurš no jums eh, spēlē mūzikas instrumentu vai dzied? Nav runa par to, ka jūs būtu profesionāļi, bet kurš no jums eh, māk spēlēt kādu mūzikas instrumentu vai dziedāt? Uh, Un varbūt eh, kolēģi kabīnēs arī varētu pacelt roku balsojot. Tad, tad zaļš, ja jūs varat spēlēt, ja jūs protat spēlēt mūzikas instrumentu, un sarkans, ja jūs nespēlējat nevienu mūzikas instrumentu. Redzu, ka kabīnēs arī tiek eh, paceltas rokas, lai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. So let's see how many of you. Wow! 88, that's quite a good. 88 diezgan labi rezultāti. Vai jums ir kādi uh, diriģenti uh, telpā? Nē? Nu, jebkurā gadījumā mūziķu mums ir diezgan daudz, un tieši par šo tēmatu arī runās mūsu divas nākamās pētnieces - Magdalena Olivera. Viņa ir eh, mācījusies tulkošanu Komijas universitātē. Tāpat arī pēc tam Ženēvā viņa ir studējusi. Un viņa tikko arī uzrakstīja savu doktoru darbu, kur viņa ir salīdzinājusi mūziķu un tulku darbu, domājot par vairāku uzdevumu veikšanu vienlaicīgi. Un uh, otra mūsu pētniece ir Natālija Loazo. Viņa ir uh, Um, tulks, un pašlaik viņa strādā arī Ženēvas universitātē. Pirms tam viņa ir uzrakstījusi maģistra darbu par angļu valodu un uh, viduslaikiem, tā kā dodu tagad abām šī pēdējiem vārdu. Bonjour à tous. Alors, merci. Labdien! Liels paldies par šo izcilo ievadu Patiešām šorīt mēs eh, mēģināsim paskatīties uz divām pusēm. Tātad eh, mēs vēlētos jums eh, pastāstīt, kā tieši darbojas vairāku uzdevumu veikšana vienlaicīgi, multitaskings. Mēs gribētu parādīt ar konkrētiem uh, piemēriem, kā tas darbojas. Nu, eh, proti, ja jūs vienlaicīgi klausāties un uzliekat austiņas, tad tas nozīmē, ka 160 cilvēku šajā zālē veids šo multitaskingu, veids vairākus uzdevumus vienlaicīgi. Diemžēl nāsmu varējusi atrast pietiekam labu terminu franču valodā, lai apzīmētu multitaskingu. Un, eh, lai to izdarītu, vajag eh, šeit lietot izteicienus, kurā ir vairāk, kuros ir vairāki vārdi. Jūs gribat runāt ar Dievu, nosēdieties kādā klusā stūrītī un uh, runājiet, bet ja gribat Dievu satikt, tad uh, aizsūtiet SMS vadot mašīnu kas notiek. De facto mēs nesam iepriekš uh, ieprogrammēti, lai veiktu vienlaikus vairākus uzdevumus. Nu, kas notiek, ja mēs darām vairākus uzdevumus vienlaikus? Mēs paši no, no savas pieredzes. Nu, e, piemēram, Magdalēna Olivera runās par tūkiem un mūziķiem. Un pēc tam mēs centīsimies atbildēt uz jautājumu, vai mēs varam uzlabot šādas spējas gan tūkošanā, gan mūzikā. Sākumā es gribētu teikt, ka ir um, dažādi šie multitaskinga veidi, ir um, dažādi veidi, kā mēs varam pieiet šai problēmai. Bieži vien mēs uh, avīzēs varam rakstīt, ka ir tādi kā mm, ve, dažādu veidu multitaskinga veidi, piemēram, ir cilvēki, kas uh, var vienlaicīgi runāt pa telefonu, vienlaicīgi sūtīt SMS, Tātad te ir runa par mēdīju multitaskingu. Tāpat arī ir sekretāras birojos, kuras arī veic vairākus uzdevumus vienlaicīgi, tāpēc, ka tas ir viņu pienākumos. Tātad, piemēram, viņas raksta e-pastu, pēkšņi zvana telefons, kāds ienāk telpā. Tas nozīmē, ka visas šīs lietas notiek vienlaicīgi gandrīz vai paralēli. Un, protams, ir jārunā arī par tulkošanu. Mēs redzējām, ka šeit arī ir iekļautas dažādas aktivitātes. Varētu runāt arī par eh, gaisa dispečeriem. Acīm redzot, eh, šie darbi arī ir tādi, kas pieprasa veikt vairākas aktivitātes vienlaicīgi. Šķiet, ka ir arī tādi multitasking veidi, kas sasaista kopā vairākus uzdevumus, kas eh, mums pat atvieglo veikt dažas uzdevumus, ja vienlaicīgi tiek veikts kaut kas cits. Bet ir jādomā arī par to, ka ātrums mainās. Piemēram, ja es eh, rakstītu SMS tagad eh, prezentējot jums eh, šo, šo lekciju, tad visticamāk mana uzmanība nebūtu tikpat laba, un visticamāk es uzrakstītu tādu īziņu, kurā būtu ļoti daudz kļūdu. Tātad, kā jau es minēju, šeit ir multitasking definīcija, te ir runa par to, ka vairāk uzdevumi tiek veikti vienlaicīgi. Tagad par multitasking procesiem smadzenēs, par to, kas notiek smadzenēs, kad mēs veicam vairākus uzdevumus vienlaicīgi. Ir tādi uzdevumi, kas ir vairāk vai mazāk automātiski, jo šeit tiek aizņemtas tādas diezgan primitīvas smadzeņu daļas, piemēram, mēst, mm, elpot un tā tālāk. Un ir arī tādi uzdevumi, kas prasa vairāk eh, no smadzenēm, tātad šie uzdevumi smadzenēm ir daudz eh, nozīmīgāki. Te, piemēram, varētu runāt par runāšanu. Ja jūs klausāties mm, tekstu savā dzimtajā valodā vai arī tekstu svešvalodā, tad, protams, arī šeit parādīsies atšķirības. Un ja jūs šo uzdevumu uh, vēl kombinējat ar kādu citu lietu, tad visticamāk šis uh, darbs jums nebūs automātisks. Piemēram, ja jūs ēdat pusdienas un jūs klausāties, uh, kā kāds runā dzimtajā valodā aiz jums, tad visticamāk jūs uzreiz to sapratīsiet. Taču, ja šī valoda būs svešvaloda, jums noteikti vajadzēs vairāk laika, lai saprastu, par ko īsti šis cilvēks runā. Tas pats attiecas arī uz tulkošanu esot daudz vieglāk tulkot no savas A valodas uz B valodu. Protams, šeit pastāv vēl diskusijas, bet uh, te var padomāt, kādi resursi ir vajadzīgi, lai uh, eh, klausītos savu dzimto valodu. Proti, tas notiek eh, gandrīz vai automātiski. Savukārt, klausoties svešvalodu, šis uzdevums vairs nav tik automātisks. Protams, bilingvāliem cilvēkiem šeit būs savas priekšrocības. Ja runa par automātiskiem uzdevumiem, tad eh, šī tad mums ir jāizmanto atmiņa, un atmiņas resursi ir ierobežoti. Mums ir galvā jāpatur visi elementi, kas ir vajadzīgi kādu uzdevumu veikšanai. Ir, protams, arī sarežģīti eh, pāriet no viena uzdevuma uz otru, tieši tāpēc ir vajadzīga adaptācija. Piemēram, uh, iedomāsimies eh, sekretāri birojā, kas ir ļoti aizņemta, kurai ir ļoti daudz ko darīt. Un tas nozīmē, ka viņai ir jāpievērš uzmanība vairākām lietām vienlaicīgi. Viņai ir jāuztver informācija, vizuāla vai audiāla, vai arī viņai ir jāmēģina tikt galā ar stresu. Um, tikšana galā ar stresu arī ir uzdevums. Tas nozīmē, ka viņai vajag uh, saprast, kādā veidā attiekties pret informāciju, viņai vajag sakārtot prioritātes un izdomāt, kā reaģēt. Un vajag pāriet arī no viena uzdevuma uz otru. Tad, tad uh, shifting um, angļu valodā vai switching. Piemēram, uh, Ja mēs paskatāmies uz mūsu iespējām saprast, tad mums ir arī šeit ierobežotas iespējas, mūsu atmiņai ir savas robežas. Te nav runa par kaut kādiem um, maģiskiem uh, veidiem, kā mēs tam pieejam. Uzmanība var būt dažādu veidu, tā, tad tā var būt ierobežota un vienlaicīgi eh, tā var arī ciest no vairākiem stimuliem vienlaicīgi, piemēram, ja jūs spēlējat video spēles. Tāpat arī ir jāspēj koncentrēties uz vienu konkrētu lietu. Ļoti populāra hipotēze ir tāda, ka multitaskingā jūs ļoti ātri pārējat no viena uzdevuma uz otru. Nevar būt tā, ka jūs patiešām paralēli veicat divus uzdevumus. Jums vienkārši ir ātri jāpāriet no viena uzdevuma uz otru. Bieži vien eh, te ir runa arī par tādiem automātiskiem uzdevumiem, ko jūs varat veikt pat nedomājot par tiem. Uh, Paskatīsimies, kas notiek smadzenēs. Pirmām kārtām var runāt par tādu kā šauro vietu, par vietu, kur rodas tāds kā sastrēgums smadzenēs. Te ir runa par visiem mūsu uh, veiktajiem kognitīvajiem procesiem. Tāpat te ir runa par centrālo mehānismu, kas uh, apstrādā visu saņemto informāciju. Tātad, protams, uh, ir jānodrošina arī koordinācijas procesi, bet visa šī informācija stāv tādā kā rindā. Un brīdī, kad mēs izvēlamies informāciju un sākam to apstrādāt un domājam par to, kā, kā, kā, kā uz to reaģēt, tad šī informācija nāk viena pēc otras. Un šeit ir runa par smadzeņu daļu, kas tiek izmantota multitaskingā. Uh, Un, ja ir jāveic vairāk uzdevumu vienlaicīgi, tad īstenībā šeit nav nekādas bloķēšanās. Smadzenes kļūst vēl efektīvākas. Tas ir patiešām interesanti. Šķiet, ka šai informācijai nevajag nemaz iet cauri šim tunelim. Vēl kāds novērojums par smadzenēm. Tā ir sadalīšana. Piemēram, ja jūs uh, veicat divus uzdevumus vienlaicīgi, jūs koncentrēties uz šiem uzdevumiem un jūsu smadzenes izvēlas, kuru uzdevumu uh, tās veiks vispirms. Tātad šīs smadzenes it kā sadalās uz divām pusēm un veic šos divus uzdevumus divos virzienos. Tas nozīmē, ka resursi tiek izmantoti mazāk efektīvi. Ja mēs šeit pievienojam vēl trešo uzdevumu, tad saskaņā ar veiktajiem pētījumiem eh, kļūdu līmenis eh, arī palielinās eh, trīs reizes. Tas nozīmē, ka nevar mm, šādā veidā uzlikt vēl smadzenēm papildu slogu. Protams, mēs varētu to visu pētīt, bet ja mēs šeit veicam salīdzinājumu ar tulkošanu, ja jūs teiksiet tūkiem, ka pašlaik jums vajadzētu patiešām ļoti, ļoti labi saprast, ko jums saka, un arī ļoti labi runāt, tad īsnībā jūs šos tulkus tā kā paralizēsiet. Ja jūs teiksiet, ka jums vienkārši ir labi jānodot tālāk informācija, tad uh, cilvēki arī skaidrāk sapratīs, kas viņiem ir jādara. Tas nozīmē, ka viņi varēs efektīvāk veikt savus uzdevumus. Nevar teikt, ka uh, šādā veidā uh, mēs varam uh, uzlabot cilvēku darbu. Ir tādi cilvēki, kas var veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi ļoti labi. Uh, no visiem iedzīvotājiem tie ir 2,5%, un parasti veicot divus uzdevumus vienlaicīgi, eh, cilvēks spējas uzlabojas nav, nerodas šī šaurā vieta vai uh, sastrēgums uh, smadzenēs, kas viņiem neļauj pietiekami labi apstrādāt informāciju. Tad jautājums ir par to, vai tas tiešām var labi funkcionēt, vai visi šie traucējumi mums neliedz veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi, vai uzdevumus mēs varam arī izvērtēt kā pilnīgi vienādas ir jāskatās arī, vai kognitīvās spējas eh, nav līdz ar to lielākas, vai nevajag pieprasīt, lai tās būtu lielākas jau sākumā. Un tāpat arī mēs gribētu saprast, kas eh, palīdz cilvēkiem labāk veikt eh, vairākus uzdevumus vienlaicīgi. Un tagad uh, Olivers Kunts mums pastāstīs par to, kā tieši var salīdzināt mūziķus un tulkus attiecībā uz vairāku uzdevumu veikšanu vienlaicīgi. Um, Paldies, Natālija! Es šeit runāšu angļu valodā. Vēlos padalīties ar rezultātiem no savas disertācijas, kur nesen aizstāvēju. Tajā es centos eh, saskatīt līdzības starp mūziku un mutisko tulkošanu. Tieši saistībā ar sinhrono tulkošanu. Kāpēc? Sāšu to, kas studē konservatorijā, spēlē klavierus un pavad, spēlē kopā ar citiem mūziķiem, spēlē klārnetu, saksofonu. Un pirmoreiz nonākot e, tulkošanas kabīnē, man likās, ka man galvā notiek kaut kādi līdzīgi procesi. Nezinu, lai nu kā izvēlojos pievērst savu uzmanību pētījumos tieši šim aspektam. Un tik tiešām sapratu, ka muzikālās pavadījums, veicot to, ir nepieciešams klausīties eh, tajā, ko spēlē citi, apstrādāt reālā laikā šo informāciju un pašam spēlēt. Līdzīgi arī sinhronējā tulkošanā tulkiem ir jāklausās runātājs avotu valodā, jāapstrādā reāli laikā šī informācija un tad jāpārnes šī ziņa mērķu valodā. Lai varētu salīdzināt šīs lietas sistemātiski, nolēmu pētīt trīs salīdzinošas scenārijas. Manuprāt, bija vakardien jautājums arī iepriekš. Um, uzrakstīts mūzikas e, atskaņošanas mēģinājumiem un tad koncertos atskaņotos. Jā, tur ir atšķirība, ka e, tajā gadījumā mūziķis e, trenēs vien, izpildīt vienu un to pašu gabalu, bet šeit mēs runājam par improvizāciju mūzikā. Pirmā joma salīdzināšanai salīdzināja lasīšanu uz vietas, ko veids pianists, un tulkošanu pēc redzes. Tā tad ir notis un ekrāns, un redzat uh, to pirmoreiz mūžā, teiksim, un jums ir jāapstrādā šī informācija, un tāpat laikā jānospēlē, vai tūko gadījumā jātūko. Izskatās, ka šeit ir atšķirības, jo tūkošana pēc redzes ir papildus darbība, nododot šo ziņu no vienas valodas otrā, kam mūzikā nav jānotiek, izņemot, ja jūs eh, pārnesat mūzikā šīs nos no vienas tonalitātes uz otru, kas teorētiski var notikt. Otrs, eh, otrs salīdzinājuma joma bija Eh, muzikālais pavadījums, kas tiek lasīts uz vietas, un sinhronā tūkošanā ar tekstu. Tātad abās gadījumos ir lasīt eh, ievade un mutiska ievade. Tam būtu jāsakrīt, bet tas tā nav obligāti, un tieši tādēļ mutiskie tulki eh, veic salīdzinājumu ar faktisko la lasījumu, Un tas nozīmē, ka nepārtraukt tiek salīdzināts tas, kas ir mūziķiem notīs, ar to, ko viņi dzird. Ja es esmu pianiste un kāds spēlē flautu, tad flauta jebkurā brīdī var novirzīties no notīm, un man ir pienākums sekot līdzi šīm novirzēm un pielāgot savu spēli tām. Paskaroties uz šiem modeļiem, varat redzēt, ka kreisajā pusē, kur ir muzikālais pavadījums, tur ir tāda oranžs lauciņš. Un tur arī ir šī atšķirība. Tā muzikālajā pavadījumā ļoti svarīgs faktors ir pielāgot savu izpildījumu ar to, ko rada citi mūziķi, lai harmonisks būtu šis skaņējums. Un tas ir kaut kas tāds, kas mutiskajā tulkošanā nenotiek, jo jums nav jāpielāgo sava balss runātāja balsī. Tas liek domāt par to, ka mūzikā spēlējot kopā ar kādu citu, ir tomēr šī uzmanības integrēšana. Jums ir jāintegrē visu mūziķu skanējums. Savukārt mutiskajā tulkošanā ir šāda atvasinātā uzmanība, jo jums ir jāatvasina savs tulkojums no oriģināla, un tur ir arī šī atšķirība. Trešais scenārijs salīdzinājumam. Improvizācija. Improvizēts muzikāls pavadījums pret improvizētu sinhrono tulkošanu. Tātad arī šeit ir viena orālā ievade un iznākums. Šeit svarīgais faktors ir sarkanais lauciņš. Šajā scenārijā gan flautas, gan klavieru spēlētāji rada jaunu materiālu. Un tas ir kaut kas tāds, ko cerams mutiskie tulki nedara. Apskatot šīs teorētiskās līdzības, jautājums, kurus sev uzdevu, bija tāds. Vai mūziķi un mutiskie tulki ir labāki šajā multitasking procesā. Līdz ar to es paņēmu testu, kur izstrādāja Sofija Hengela un Natalija Lezo. Tajā dažādiem dalībnieku grupām bija jādara vairākas lietas vienlaicīgi, jālasa skaļi tekstu, reiz senos laikos Ķīnā dzīvoja divas puikas un tā tālāk. Un tāpat laikā viņi eh, klausījās eh, zemus un augstas frekvences pīkstiens un jāskaita, cik eh, šādu pīkstienu bija. Bet tāpat laikā arī jāsaprot teksta jēga, lasot to vienlaicīgi. Pēc tam, kad viņi bija beiguši lasīt šo tekstu skaļi, viņiem bija jāatbild uz pieciem jautājumiem par teksta saturu. Šeit es centos eh, sekot līdz valodas variācijām, eh, dalībnieku sešvalodu zināšanu, cik daudz gadus viņi bija attiecīgajās valstīs dzīvojuši un muzikālās variācijas, kas ir līdzīgs tam, kurus eh, mēs apskatījām manā teorētiskajā modelī. Tātad viņu prasmes eh, spēlēt muzikālo pavadījumu, improvizāciju un tā tālāk. Un šeit jūs redzat rezultātus. Sākotnējā ideja bija sadalīt eh, dalībniekus trīs skaidri definētās grupās. Varam redzēt, ka kopumā mūziķi uzrādīja labāku sniegumu nekā uh, tulki, un tulki labāks rezultāts nekā kontrolgrupa. Kontrolgrupa nebija homogēna tādā ziņā, ka sarkanais stabiņš apzīmē kontroles grupas dalībnieks, kuriem bija muzikāls, uh, iz, muzikāla izglītība. Tātad vismaz kaut kāda. Tas pats ar tulkošanu arī mūzikas grupā sarkanais stabiņš tiem, kuriem ir labas valodas zināšanas. Un viņi uzrāda labāks rezultāts nekā citi. Šādas atšķirības starp grupām uh, ir statistiski nesvarīgas. Kas nozīmē, ka nav grupas efekts. Grupa kā tāda nav svarīga. Bet redzot uh, kā labākie rezultāti ir sarkanajiem stabiņiem, tad mūzikai tomēr ir kāda ietekme vai korelācija. Tātad es nolēmu skatīt šo paraugu nevis sadalījumā pa trim grupām, bet gan visus 53 dalībniekus izpētīt attiecībā uz korelācijām. Un šeit mēs redzam īpaši nozīmīga korelācija. Visas mūzikas variācijas bija saistīts ar mm, rezultātiem, ko viņi ieguva pētījumā. Un interesantāk, ka viskorelētākās vērtības pret gala iznākumu bija lasīšana pēc redzes un muzikālais pavadījums ansamblī. Šeit jūs redzat šīs divas variācijas, kas ir regresijas modelī iekļautas, un var pat veikt prognozi, ņemot vērā gadus, cik eh, cilvēks ir eh, spēlējis ansamblī, vai lasījis nots pēc redzes tikai, nu, jūs redzat, kā šie rezultāti uzlabojas ar laiku. Tālāk veicu eh, otru izmēģinājumu testu. Vēlējos noskaidrot, vai cilvēki ar muzikālu izglītībai pieredzi ar šo uh, spējām veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi, labāk eh, rezultāts uz, uzrādīt mutiskā tulkošanā. Tad bija pavisam īsts teksts, kas tika nolasīts mutiski, tātad tas nebija rakstiski viņiem pieejams. Un dalībniekiem bija jātulko šis teksts. Un neviens no viņiem nebija agrāk nodarbojies ar tulkošanu. Dažiem bija zinām saskara ar mūziku iepriekš, bet neviens nebija profesionāls mūziķis, neviens nebija pabeidzis konservatoriju. Uh, Un novēroja līdzīgu korelāciju kā iepriekšējā testā. Arī šeit rezultāti bija interesanti. Atradu korelāciju starp avotu valodu, tātad viņu pirmās svešvalodas zināšanām, tātad no valodas, kuras viņi tulkoja, un rezultātiem, kas tika iegūti kopsavilkumā. Jūs redzat, ka tiem, kuriem bija trešās līmenis zināšanām tātad 2,3 un piektais līmenis 3,5. Tie, kas bija zemāk par trešo līmeni, sešo zināšanas netika pielaist testam. Nu, noslēgums. Attiecībā uz eksperimentu par multitasking dalībnieki ar muzikālu Eh, pieredzi uzrāda labāks rezultāts, un tas varētu būt skaidrots ar to, ka šie mūziķi ir eh, izmantojuši savas spējas, lai eh, īstenotu eksperimentā paredzētos uzdevumus. Tad ir jautājums, vai viņi šīs prasmes ir iegūši tieši studējot mūziku, kas varētu nozīmēt, ka šīs prasmes var iemācīt, vai šeit varētu turpināt debatu, ko Eriksons saka vakar, varbūt, ka cilvēki vienkārši bija talantīgi, viņiem bija iedzimšas spējas savā doktorantūras darbā sniedzu no šajā jautājumā. Dalībnieki ar augstākām eh, lingvistiskām spējām uzrādīja augstāks rezultāts, kaut arī tie nebija statistiski svarīgi vai nozīmīgi. Un Arī sievietes uzrādīja labāks rezultāts, kaut arī statistiski tas arī nebija nozīmīgs. Vienīgā korelācija, ko es atradu, ir dalībnieki ar labākām sve, pirmās svešvalodas rezultātiem eh, uzrādīja labāks rezultāts nekā citi. Mutiskajā tūkošanā mūziķiem neveicās labāk kā citiem, un te ir vairāk hipotēzes. Varbūt, ka tas ir tādēļ, ka dažas uh, Eh, prasmes ir eh, saistīts ar konkrētajām izmantošanas jomām. Un tur vajadzētu pētīt tālāk. Ja šajā konkrētajā eksperimentā es neizmantoju studentus no konservatorijas, varbūt, ka tie, kuriem bija muzikāla izglītība un tiem, kuriem nebija, nu, tur varbūt šī atšķirība nebija tik liela. Ja pirmajā eksperimentā es izmantoju konservatorijas mūziķus un eh, tik novērots arī citas tendences, mūzikas eh, prasmes eh, uzrā, palīdz uzrādīt labāks rezultāts, un sievietēm bija labāk eh, rezultāti, bet abos rādītājos šīs atšķirības nebija statistiski nozīmīgas. Tāda lūk mana rezultāta. Je reprends, je reprends le témoin de trois minutes. Alors, es gribētu mazliet arī turpināt šo izklāstu. Uh, Tātad, eh, ja runa par multitaskingu, pats galvenais ir saprast, vai eh, notiek zināšanu pārnese. Tātad, vai mēs varam, teiksim, mm, sūtīt eh, īziņas vadot automašīnu, vai tas nav bīstami. Paskatīsimies uz to, kādi tad ir rezultāti. Mēs redzam, ka jebkurā gadījumā mm, mācīšanās ļauj mums labāk veikt uzdevumus, kurus mēs mācāmies veikt. Piemēram, ja jūs mācāties veikt divas konkrētas lietas vienlaicīgi, tad eh, jūs arī varat to iemācīties izdarīt. Par plašsaziņas līdzekļu multitaskingu, ko es pieminēju agrāk, acīm redzot, ir cilvēki, kas labāk spēj integrēt dažādus stimulus vienlaicīgi, taču uh, tas nenozīmē, ka um, pāriešana no viena uzdevuma uz otru nenotiek mm, ātrāk. Tātad, ja jūs veicat šo plašsaziņas līdzekļu multitaskingu, tad uh, jums ir jāņem vērā, uh, ka visticamāk jums būs daudz dažādu vizuālu stimulu. Uh, Ir, protams, arī koncentrēšanās eh, ierobežojumi. Ir ļoti grūti koncentrēties eh, uz vairākām lietām vienlaicīgi, un tas ietekmē arī kognitīvās spējas. Kas notiek smadzenēs, kādi ir šie procesi? Automatizācija līdz ar to eh, nepieprasa vairs tik daudz resursu no smadzenēm. Uh, Tāpat arī uh, vairāk tiek eh, apvienoti dažādi uh, žesti, vairākas uh, aktivitātes notiek vienlaicīgi. Līdz ar to multitaskings kļūst daudz efektīvāks, bet tas uh, vēl ar vien ir multitaskings. Piemēram, es šeit varētu pieminēt uh, telefonu zvanus. Šie procesi ir tik automātiski, jūs pat nepamanāt, ka jūs paņemat savu telefonu un nospiežat uz taustiņiem, lai atrastu kādu kontakta numuru. Tas pats attiec arī uz uh, mūziķiem. Uh, ja mūziķi, teiksim, uh, spēlē kādu viņiem pazīstamu uh, uh, skaņdarbu, un ja jūs vienlaicīgi viņiem liksiet uh, kaut ko sareizināt vai atņemt, viņi turpinās uh, tikpat labi spēlēt šo savu skaņdarbu. Bet uh, šī izteiksme, veids, kādā veidā viņi spēlē uh, skaņdarbu, noteikti mainīsies. Uh, Tāpat arī viņi vairāk uzmanības pievērsīs pauzēm, piemēram, lai ievilktu telpu. Ehm, tāpat ir jārunā arī par automātisku attieksmi pret eh, informācijas apstrādi. Tas nozīmē, ka mūsu kapacitāte ehm, pēc eh, mācīšanās eh, uzlabojas. Tas pats attiecas arī uz hm, dažādiem atkārtojumiem. Arī tie mums palīdz veikt šos uzdevumus ātrāk. uzmanība arī ir jāsadala, un tā notiek vairākos līmeņos. Piemēram, ja jūs vingrināties, tad jums ir jāpievērš uzmanība vairākiem cipariem, un ja šie cipari pēkšņi tiek eh, nomainīti ar krāsām, tad eh, jūs tas īpaši neietekmēs, ja jūs būsiet labi trenējies. Tas nozīmē, ka ar dažādām kognitīvām spējām uh, Uh, un to uzlabošana mēs varētu atrast tādas programmas, kas ļauj uzlabot uh, tieši vajadzīgo kapacitāti. Noslēgumā, vai vajag un vai var iemācīt multitaskingu? Jā, to var izdarīt, bet uh, šķiet, ka šeit ir jāatrod labs līdzsvars starp uh, automātiskajiem uzdevumiem un apzinātajiem uzdevumiem. Tātad ir jādara viss, lai atvieglotu pieejamos resursus. Atmiņā šķiet mm, daudzas automātiskas lietas arī tiek darītas daudz labāk, ja jūs tām pievēršat uzmanību. Es īsti nezinu, vai tulkiem ir iespēja pāriet eh, tādā kā auto pilota režīmā uz piecām minūtēm un pēkšņi atkal attiekties un iziet no šī režīma šai, šai automātikai ir jābūt pietiekami efektīvai, un tā ir efektīvākai, tā ir pievērš uzmanību. Protams, tas arī mainās atkarībā no konteksta un tā tālāk. Tātad šeit trenējoties ir jāņem vērā dažādi mainīgie. Ir skaidrs, ka ir jāņem vērā gan runātājs, gan temats, ir tāpat arī īpašas grūtības, piemēram, runātāja akcents. Ja jūs esat eh, ļoti bieži strādājis ko konkrētā kontekstā, tad eh, šo automātiku arī ir vieglāk iegūt, un eh, ar mm, specifiskākiem tekstiem to varbūt ir grūtāk izdarīt. Tātad gan attiecībā uz tūkiem, gan uz mūziķiem var nodrošināt mācības, lai veiktu uh, konkrētus uzdevumus un vienlaicīgi var iemācīt arī spēju adaptēties. Nu, cerams, ka mums visiem būs uh, iespēja tagad sūtīt īsiņas un braukt ar mašīnu un ielācīgi nesatikt Dievu. Thanks a lot, Marta and Natalie, please. Lielas paldies, Natālija. Lūdzu, nāciet šeit pie prezidija galda. Varbūt uh, universitātes varētu meklēt tagad topošos studentus uh, tulkošanai kādās mūzikas koledžās. Mēs dzirdējām ļoti interesantus fragmentus no um, ļoti interesantiem pētījumiem, ko ir veikuši studenti, un uh, tagad es aicinu mūsu vidū Barbaru Mozeri, kas ir atbildīga par šiem studentiem. Viņa māca tulkošanu Ženēvas universitātē, viņa ir izstrādājusi virtuālo institūtu un uh, ir atbildīga arī par daudziem citiem projektiem. Barbara, jūs tikko uzklausījāt šos uh, trīs pētījumus. Uh, Vakar mēs arī dzirdējām, ka, lai kļūtu par ekspertu, ir vajadzīga prakse. Kā vislabāk uh, to visu apkopot, lai varētu mācīt tulkus? Lielas paldies, Suzana! Lielas paldies, ka man uzaicinājāt! Paldies, ka uzaicinājāt arī visus pārējos runātājus. Man ir ārkārtīgi liels mm, prieks, ka mēs varam pastāstīt par mūsu atklājumiem tulkošanas procesā. Es gribētu sadalīt savus ievadvārdus divās daļās. Pirmām kārtām es gribētu uzsvērt, ka ir jāsaprot, cik šie uzdevumi ir kompleksi un sarešķīti. Domāju, ka mums tulkošanā pats svarīgākais ir saprast, kādas ir ārējās robežas mūsu kapacitātei, ko mūsu smadzenes vēl var paveikt ir jāsaprot eh, šīs adaptācijas, kas ir jāveic tulku smadzenēm, jo īpaši augsto tehnoloģiju vidē. Cik tālu mēs varam iet, cik tālu mēs varam adaptēties, cik lielas ir smadzeņu spējas adaptēties. Ja mēs paskatāmies uz šo piemēru, kas tika minēts beigās, Kā mēs varētu labāk saprast eh, citas prasmes un kompetences, kas ir šie mainīgie, kurus mēs varētu identificēt, izolēt un pēc tam uh, salīdzināt? Tā ir viena pētījuma daļa, kas, es uzskatu, ir visbūtiskākā profesionāļiem. Mums ir jāsaprot uh, paši pamati. Vakar Anders mums visiem stāstīja, man arī bija iespēja ar viņu pēc tam apspriesties, viņš eh, teica, ka eh, kompleksu prasmju apgūšana ir pasniedzēja ziņā. Pasniedzēji ir tie, kas vairākām tulku paudzēm palīdz eh, nokļūt kabīnē un pēc tam nodrošināt izcilus pakāpojumus. Pirmām kārtām mums tātad mums ir jāsaprot šīs kompleksās prasmes un arī šo komplekso prasmju apgūšanas procesi. Šeit ir jāskatās ne tikai uz uzvedības perspektīvām vai neiropsiholoģiskajām perspektīvām, ir jāskatās uz visu kopā, jo šādā veidā mēs varam saprast, kā var apgūt cita veida prasmes. Domāju, ka šis ir izšķirošais punkts, tā ir tāda kā Tas ir tāds kā krustojums, jo ļoti ilgus gadus mēs esam skatījušies paši uz sevi un esam mēģinājuši saprast, kā mūsu pētījumi varētu palīdzēt uzlabot praktisko darbu. Mums īstenībā ir tagad eh, jāaizstāv sava vieta universitātēs. Es domāju, ka pavisam lēnām, bet tā eh, ļoti neatlaidīgi mēs eh, tur nokļūstam. Uh, mēs sākam saprast šīs eh, komplicētās prasmes un eh, šīs mūsu zināšanas sāk interesēt arī citas disciplīnas. Citi pētnieki sāk no mums mācīties, tāpēc ka eh, mūsu uzdevumu komplicitāti un sarežģītību citur nevar atrast. Mēs sākam dot atbildes zinātniekiem. Tad, kad mēs salīdzinām šīs dažādās prasmes, mēs sākam uh, atklāt eh, mainīgos, kas eh, visiem ir kopēji. Ikvienā zinātnes jomā mēs runājam par tādu kā vienoto teoriju, universu. Mums ir jāmēģina atrast parametri, kas ļautu apkopot dažādas prasmes, kas ļautu mums saprast šīs dažādās prasmes vienādi. Domāju, ka mums ir jāapkopo visu teiktais un eh, gribētu teikt, ka, manuprāt, mācību procesā tas ir ļoti būtiski. Mēs šādā veidā varam izveidot pedagoģisku pieeju, kas balstās zinātnē. Tas nozīmē, ka mēs varēsim zinātniski to visu aizstāvēt. Ļoti bieži mēs eh, esam tādās pozīcijās, kur mums vajag sevi aizstāvēt, vajag mēģināt izkarot savu vietu. Nu, tā bija tāda gara atbildes, atvainojos. Liels paldies, Barbara, par šo visu aptverošu atbildi. Jūs eh, tagad varat uzdot jautājumus eh, trīs jaunajiem pētniekiem un arī Mozers kundzei. Es ceru, ka jums būs daudz jautājumu, bet varbūt jūs varētu uzdot tādus precīzus jautājumus, katrs vienu. Lūdzu. Paldies. Lielas paldies par šīm ļoti interesantajām trīs prezentācijām. Man ārkārtīgi interesē tūku māc, apmācība zīmju valodai, un es eh, gribētu, lai jūs vairāk pastāstat par žestu un vizuālo uh, apmācību. Šķiet, ka vizuālā daļa parādās arī darbā, ko tulki veids. Bieži vien ir vajadzīgs šis vizuālais kontakts tulkiem ar uh, runātājiem, ar delegātiem, tieši tāpēc arī kabīnēm ir logi. Šī iemesla dēļ arī um, tulkošana, kas notiek ar uh, ekrānu palīdzību, ar uh, video, varbūt nav tik vienkārša. Ja runa par uh, multitaskingu, ir skaidrs, ka uh, šo vizuālo uzmanību var uh, arī uh, palielināt ar dažādām citām aktivitātēm, piemēram, ar piezīmēm, ar rakstīšanu vai vienkārši kaut kādu ķēpāšanos, dūdlingu. Es dažas minūtes arī redzēju, ka tulki žestikulē. Šķiet, ka tas arī palīdz eh, kaut kādā veidā saglabāt uzmanību. Vai jūs ņemat vērā visus šos dažādos elementus, vai jūs esat veikuši pētījumus eh, šajā jomā? Lielas paldies par šo ļoti interesanto jautājumu. Mēs paši neesam veikuši pētījumus par zīmju valodu, bet um, pirms uh, apmēram desmit gadiem tika veikts pētījums, kur atklājās, ka zīmju tulki e, iespējams neizmanto tādas pašas e, kognitīvās spējas e, kā parasti tulki. Šķiet, ka te ir iespēja vai brīvība izmantot arī citus ķermeņa daļas, ne tikai muti. Tad, tad tiek izmantotas arī rokas un šķiet, ka e, līdz ar to e, darba atmiņa vairs nav tikpat noslogota šiem zīmju tūkiem. Tas nozīmē, ka nav tik daudz konfliktu starp e, informācijas uztvēršanu un nodošanu tālāk. Tātad tas nozīmē, ka šī joma ir mazliet atšķirīga. Es īsti nevaru jums tagad pastāstīt, kā tas viss notiek, bet uh, Es eh, uzskatu, ka tas viss ir ārkārtīgi interesanti, un tas noteikti saistās arī ar jūsu pēdējo piezīmi par žestu nozīmi komunikācijā, par to, kā tie palīdz vai nepalīdz eh, mūsu uzmanībai. Žestiem ir ļoti liela no, loma runas eh, pastiprināšanā vai veicināšanā. Uh, Un šie žesti arī palīdz tikt galā ar komplicētākiem vārdiem vai izteicieniem, bet varbūt mūs, man, mani kolēģi varētu kaut ko vairāk par to pateikt. Uh, Runājot uh, par pētījumiem, šķiet, ka ir veikti pētījumi par uh, rakstīšanu tulkošanas laikā, bet uh, es nezinu, vai tas ir tik precīzi, bet uh, šie rezultāti pieejami, bet arī citi pētījumi par uh, kompaktdisku klausīšanos un citu uzdevumu veikšanu. Bet uh, var secināt arī, ka tad, kad temps palielinās, ir uh, tūki, kuri aizver acis, un tas viņiem palīdz darbā. Tā, jo uh, aizverot acis, at, atbrīvojas uh, informācijas apstrādes resursi. Tā ir interesanti informācija vēl pārdomām. Nu, lūdzu, nākamais jautājums. Es pa, esmu no Turcijas, jautāšu turku valodā, ja ir nodrošināts tulkojums no turku valodas, jā. Benim sorum e, doktor Hervi Adelman'a. E, e, jautājums ir vērsts. Tad es vēršos pie RV Adelmana. Šī ir pirmā reize, kad piedalos šāda veida sanāksmē. Un es apzinos, ka mums apkārt ir cilvēki, kuri var tulkot no trim, četrām, pat piecām valodām savā dzimtajā valodā. Tas nozīmē, ka ir ļoti augsts lietpratības līmenis, lai varētu nodrošināt šādu tulkojumu. Es gribētu jautāt, vai valodas, no kurām tulko, arī ietekmē šo daudzu uzdevumu vienlaicīgas veikšanas procesu. Paldies! Šis arī ir ļoti interesants jautājums. Būtībā mums uh, šajā grupā, ko mēs pētījām, nebija iespējams uh, sniegt atbildu šo jautājumu, bet ir veikti citi pētījumi par uh, cilvēkiem, kuri prot vairākas valodas, un šie pētījumi liecina par to, ka jo labāk valodu zin, jo mazāk konfliktu šīm valodām rodas. Un tātad, ja tulki spēja tulkot no tik daudzām valodām, tas nozīmē, ka šie cilvēki, šīs valodas, no kurām viņi tulko, viņi zina ļoti labi, un līdz ar to nerodas papildu konflikti atkarībā no tā, vai ir trīs vai pat piecas valodas valodu kombinācijā, bet tai pašā laikā pastāv ierobežots um, atmiņas apjoms, tātad ierobežots ir tas informācijas apjoms, ko var paturēt uh, prātā vienlaikus. Un tādēļ būtu, protams, interesanti uh, papētīt, kādas smadzeņu struktūras darbojas, kad ir jāsameklē valoda, kura ilgi nav lietota, bet es tieši nespēju atbildēt uz šo jautājumu, bet paldies par to, ka uzdevāt šo jautājumu. Jā, vēl jautājumi. Lūdzu, lūdzu stādieties priekšā. Man ir šāds jautājums. Krievijas valsts pedagoģiskais institūts, Hercen vārdā nosauktais eh, Pēterburgas pedagoģiskais institūts. Jautājums, vai jūs esat domājuši par spoguļneironu teorijas izmantošanu tulku apmācībā? Vai jums nešķiet, ka šāda paralēles, uh, līdzīgas īpatnības, kas ir tulkiem un mūziķiem, varētu skaidrot ar to, ka uh, šeit darbojas spoguļu neironi. Šo teoriju ir izstrādājuši Itālijas neirobiologi un Krievijā uh, filoloģijas uh, doktore un bioloģi Tatjana Černigovska arī strādā pie šiem jautājumiem. Tas bija jautājā, tā jautājuma pirmā daļa, tagad otra daļa. Par vairāku vē, uh, uzdevumu vienlaicīgu veikšanu. Šeit ir runa par daudz faktoru kognitīvās darbības teoriju Patiesībā šeit mēs, šeit, šī teorija ir plašāk nekā vienkārši tulkošanas teorija, tā skar daudzas profesionālās darbības jomas, un es domāju, ka varētu veikt interesantus pētījumus arī par citām profesijām un tālāk par uh, mūzikas izmantošanu un aranžēšanu uh, un par adekvātuma spektru šajā kontekstā. Paldies! Bon, alors, merci. Euh, je, je commence. Paldies. Runājot par šo spoguļu neironu teoriju, ko jūs pieminējāt, ko Ricolati, profesors Ricolati ir izstrādājis Itālijā, jā, ir interesanti konstatēt, ka ir uh, tik cieša saikne starp valodas uztveri un Uh, runu, ka šī saikne varētu būt ļoti liederīga, bet ja mēs iedomājāmies, ka mēs varētu kartēt uh, smadzenēs uh, šīs zonas, kas aktivizējas, tad tulkošanas procesā būtu grūti to izdarīt, jo Uh, iedarbojas arī uh, tās valodas produkcijas uh, zonas, ko mēs dzirdam. Un līdz ar to mm, būtu varbūt arī problēmas fonoloģiskā akcenta ziņā un arī valodas produkcijas jomā būtu grūti lietot otru valodu, bet tulkiem uh, šīs reakcijas ir jāapspiež un jākontrolē. Un mūsu pētījumos par smadzeņu kodoliem, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem un smadzeņu garos struktūrām, tātad uh, pētījumi liecina par to, ka nukleuskaudātus apspiež, nospiež uh, neadekvātās reakcijas uh, šo uzdevumu veikšanas laikā. Uh, Un eh, tāpat jautājums arī par eh, darba atmiņu. Varbūt šeit eh, šī teorija būtu liederīgāk tulkošanas kontekstā. Es ceru, ka esmu atbildējis lielos vilcienos uz jūsu jautājumu. Varbūt es varu piebilst. Mēs strādājot ar studentiem, esam novērojuši, ka, ka e, rodas šī interference nevis pašā sākumā, bet apmācības procesā, un ir grūti no tās atbrīvoties. Tas liecina par to, ka fonēmu uh, līmenī šī interference uh, parādās, un studenti paši to nepamana. Un ir nepieciešama diezgan ievērojama profesionāla pieredze, lai to pārvarētu. Pat ja mēs paši esam noguruši un uh, mēs klausāmies ierakstos, var konstatēt, ka jo vairāk mēs esam noguruši, jo grūtāk mums ir šīs interferences kontrolēt. Paldies! uzdodiet uh, pa vienam jautājumam. Katrs lūdzu uzdodiet vienu jautājumu. <coughs> Ir vairāki jautājumi. Choose the most important one. Eh, eh, Man ir būtībā trīs jautājumi, un es nezinu, kur tagad izvēlēties. Vai to, ko mēs uh, nu, uzzinām no jūsu pētījuma. Es uh, uzdodu jautājumu uh, profesoram R.V. Adelmanam, tātad vai to mēs varētu izmantot, lai uh, veicinātu pētījumus par tulkošanas uh, mašīnām, par mašīnu tulkošanu. que ce que vous, ce que vous nous Jā, es uh, saprotu, ka uh, jūsu atklājumi uh, var arī palīdzēt izstrādāt zāļu mm, molekulas, ko varētu izmantot kā sava do, veida dopingu, vai arī varētu to izmantot kandidātu izvēlē, skatoties uz smadzeņu struktūru. Uh, Paldies, šie jautājumi ir ļoti interesanti un es, eh, tie mani izraisīja smaidu, varētu teikt. Runājot par kodomagnētiskās rezonanses izmantošanu kandidātu atlasē, man ir lielas šaubas, vai tas tiešām ir liederīgi. Man ir arī eh, ētiskā apsvēruma iebilduma pret šādu pieeju. Uh, Pat ja mūsu rīcībā būtu vislabākais skaneris un mēs varētu detalizēti apskatīt uh, smadzenes, tas uh, um, absolūti neaizstāja uh, tulkojuma izmantotāja vērtējumu. Un, manuprāt, uh, arī mūsdienās, kad plašsaziņas līdzekļos daudz runā par uh, zinātnes uh, sasniegumiem, rodas tāds iespējas, ka kodola magnētisko rezonansu varētu izmantot šādiem um, mērķiem, par to man pat ir nedaudz bail. Uh, nākamais jautājums par, tas sasaucas ar manis teikto par Parkinsona slimību. Ir uh, daudz uh, pētījumu par šīm smadzeņu zonām, par dopamīnu erģiskajām zonām. Uh, Eh, šīs zonas ir svarīgas eh, iemaņu apgūves jomā, pašapziņas jomā, gandarījuma eh, sajūtas jomā. Un mēs esam pētījuši šo medikamentu ietekmi uz tūkiem, jo šie medikamenti tiek izmantoti slimnieku ārstēšanai, uh, Nu, būtu interesanti to papētīt, bet tās ir zāles, nevis, uh, nevis uh, citiem mērķiem paredzēti. Un, protams, uh, studenti jau pērk arī dažādas ķīmiskas vielas internetā, lai veicinātu darba spēju, pieaugumu un koncentrēšanās spēju. Uh, uzlabošanos. Es nerosinu nevienu izmēģināt šādas uh, ķīmiskas vielas, jo pastāv dažādi riski, kas ir saistīti ar šādu medikamentu izmantošanu. Tālāk par mašīnu tulkošanu. Es nezinu, vai mūsu pētījumi varētu uh, palīdzēt uh, šādas tehnoloģijas izstrādē. Uh, tas, ko mēs šeit konstatējam, ir uh, smadzeņu struktūras, kas kontrolē darbības. Un ja mēs vēlētos izveidot tādu mašīnu, kas tulko tāpat kā cilvēks, tad būtu nepieciešama kāds, um, kāds artikulācijas um, mehānisms, uh, un es nezinu, vai, vai š šie roboti tiešām varētu kaut ko tādu paveikt. Manuprāt, mēs vēl esam tālu no šādu mašīnu izveidas. Vēl Skalānska kungs tagad. Paldies! Es vēlos sacīt, ka ir droši vien liela pārklāšanās uh, starp eh, lingvistisko un muzikālo dzirdi. Cik lielā mērā tas pārklājas, es nezinu, vai tas ir pētīts, bet viens papildinošs jautājums, ko es vēlējos uzdot, ir aicināt kolēģus celt, pacelt rokas, ja viņi spēlē kādu instrumentu, vai spēja lasīt notis dziedot. Kurš var eh, pateikt, ka tā ir? Cik daudz no mums? Vai abus, piemēram? Paldies! Man ir šāds novērojums. Salīdzinot dažādus instrumentus, mums ir jāsaprot, ka viols gadījumā, piemēram, e, jūs lasat nots no kreisās puses uz labo, nu, lielākā daļā valoda arābi ir pretēji virzienā, bet tas notiek horizontāli. Bet Āzijas valoda lasīšana notiek vertikāli. Spēlējot ērģeles, izmantojas Uh, rokas un pilnīgi savādāk izmantojot pedāļus, kas arī ir milzīgs uzdevums um, veikt šos šis uzdevums vienlaicīgi, un tad es, es teiktu, ka Japāņi varbūt labāk tikt galā ar ērģeļs apgūšanu nekā Eiropieši. Tas, protams, ir kā joks, bet secinājums šāds. Ir atšķirības arī skaņas radīšanā. Spēlēt klavieres, skaņas. Fra... Mums ir daudz jautājumu. Es jau, es jau beidzu. Tūlīt klavierēm skaņas eh, augstums ir noteikts. Eh, Violei jūs eh, mainat šo skaņas augstumu ar uh, savu dzirdi un vieglām pirkstu kustībām. Paldies. Um, es atbildētu un tad došu vārdu Magnai. Uh, jautājums tiešām, vai Japāņi ir labāki ērģelnieki nekā nē. Jā, ērģels ir tas instruments, kur spēlēšanai ir jāveic vairāki uzdevumi vienlaikus, un tādēļ arī orķestra diriģenti ir uh, vairāk uh, apdāvināti šajā jomā, bet katrā ziņā, jā. Ja ērģeļu spēlē ir jāaptver vairāki reģistri vienlaikus. Nu, ja ir partitūra, tad uh, šī partitūra tiek atšifrēta atšķirīgi katram instrumentam, un nevar teikt, ka partitūras atšifrēšana ir līdzīga valodas atkodēšanai. Eh, sí, efectivamente. Es uzdošu jautājumu spāņu valodā. Jā, jūs sacītais ir eh, tieši tās, eh, kā arī es domāju, mēs ņemam vērā šīs idejas. Un, piemēram, pianists lasot notis, lasa vienlaicīgi gan iz trīs rindiņas vai vairāk, ja tas uh, ir, piemēram, kvartetam. Līdz ar to viņu lasīšana tobrīd notiek daudz vertikāla, mazāk horizontāli, un tas jau ir uh, multitasking piemērs. Un, piemēram, pavadot uh, vairākus uh, solo izpildītājs vienlaicīgi. Tā, tā, tā ir labās kreisās rokas koordinēšana, pedāla darbība. Līdz ar to tas viss arī ir jāsaskaņo. Un Protams, ka tas daudz ko nozīmē, un diriģentiem vēl jau vairāk, tā kā es pilnībā piekrītu jums. Jā, man liekas, mums daudz kas būs arī jāapspriež. Paldies visiem! Thank you! And now we will... Un tagad nonāksim pie visgrūtākās uzdevuma, eh, ko bilde. Mēs vēlamies uzņemt eh, jūsu fotoattēlu šeit telpā. Fotogrāfs ir tikko ieradies un ja visi būsiet disciplinēti un darīsiet visu pareizi, tad dabūsiet kafiju pēc tam. Un lūdzu atgriezieties atpakaļ 11.30 telpā, jo mums vēl daudz kas interesants paredzēts. Lūdzu sanāciet kopā telpas vidū un es došu norādījums uh, eh, pēc fotogrāfa vēlmēm, lai jūs ietilptu kadrā.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

Ladies and gentlemen, could you... Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Go back to your seat. Lūdzu atgriezieties savās vietās un paņemiet arī austiņas, ja jūs nesaprotat vācu valodu, jo es gribu tagad runāt vāciski, lai jūs iepazīstinātu ar nākamo runātāju. Nu, mazliet vēl pavilkšu laiku, lai jūs visi uzliktu austiņas un atrastu pareizo kanālu jo es patiešām gribētu iepazīstināt jūs ar nākamo runātāju vācu valodā, tāpēc, ka viņa citu valodu starpā arī ļoti labi runā vāciski. Viņas eh, dzimtā valoda ir īru valoda, un viņa zina, protams, arī angļu valodu. Viņa ir valodu centra vadītāja Meinūtas universitātē īrijā, tā no Dublinas. Viņa ir ļoti plaša pasniedzējas pieredze, viņa ir mācījusi valodas, un viņa darbojas arī dažādās komisijās, kas nodarbojas ar īru valodas veicināšanu. Viņa arī strādā īru radio, un viņa ir arī sniegus konsultācijas valdībai īru valodas jautājumos. Tāpat arī viņa darbojas valodas eh, pārbaužu asociācijā,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 chun cin na deangatha agus na minseangatha i eh, measc teangatha eile. <laughs> Um, alors, commençons par quelques définitions. Labi, sāksim tagad ar dažām definīcijām. Mēs gribētu šeit nošķirt plurilingvālismu no multilingvālismu. Eh, tad, tad eh, multilingvālisms ir vairāku valodu zināšana vai arī uh, vairāku valodu eksistēšana vienā sabiedrībā. Savukārt polilingvālisms attiecas uz viena individa valodu zināšanām. Tad, tad šīs definīcijas nāk no Eiropas padomes, un tās šodien gribētu izmantot. Arī lingva franka ir vairākas definīcijas, taču uh, Šodien es gribētu izmantot eh, tādu kā papildu valodas jēdzienu. Tā ir valoda, ko izmanto vairākas grupas, eh, kuru dzimtā valoda ir atšķirīga. Tātad tā ir starpnieku valoda. Nu, tagad vajadzētu piesprādzēt siksnas un turpināt iet uz priekšu. 1973. gadā īrija iestājās kopējā tirgū. Šķiet, ka tai nebija nekādas uh, citas izvēles, tāpēc, ka viņa bija ļoti atkarīga no apvienotās karalistes. Vairākums par to priecājās, jo gaidīja jaunu nākotni, tādu nākotni, kas uh, neiekļautos apvienotās karalistes robežās. Tā būtu tāda nākotne, kas būtu daudz bagātīgāka un izsmalcinātāka, eiropeiskāka nākotne. Lai piedalītos uh, Eiropas projektā, vajadzēja sākt mācīties svešvalodas, galvenokārt franču un vācu valodu. Tas prasīja, zinām, laiku, tomēr mm, beigās Mopasāns, ko vidusskolās uh, mācīja tāpat kā vispārējos priekšmetus, uh, lēnām tika aizstāts ar saziņu, ar komunikāciju. Tātad, ja mēs skatāmies uz Eiropas mm, lomu, Eiropas procesos tā pazuda vairāku gadu laikā. Uh, Ja mēs paskatāmies uz dažādiem kolokvijiem un saniksmē, sanāksmēm, tad ar angļu valodu nepietiek. Plurilingvālisms, diemžēl, ir ticis atstumts tādā kā paralēlā universā. Un tas notiek pat tādās valstīs, kur oficiāli konstitūcijā ir atzītas divas valodas. Eiropas Savienība balstās uz principu vienoti daudzveidībā. Jau no saviem pirmsākumiem valodu politika ir uh, mēģinās nodrošināt, lai dalībvalstu pilsoņi iemācītos um, um, tī, kopējā tirgus kopienas vai savienības um, divas vai trīs citas valodas. Tas ir jādara gan ekonomisku iemeslu dēļ, gan arī sociālās kohēzijas dēļ, gan arī, lai varētu labāk līdzdarboties Eiropas projektā. Visos šajos gadījumos ilgtermiņa mērķis, ko ir izziņojusi Eiropas komisija, ir, un es šeit citēju, uh, veicināt individuālo multilingvālismu, lai katrs eh, pilsonis varētu praktiski izmantot eh, vismaz divas citas valodas, bez savas dzimtās valodas. Eh, šī mērķa precīzā definīcija, diemžēl, nav skaidra Eiropas pilsoņiem, jo dzimtā valoda saistās ar daudzām konotācijām. Piemēram, īrijas um, angļu valodā runājošie pilsoņi uh, runā, ka viņi labprāt iemācītos savu dzimto valodu, jo viņi runā par īru valodu, ko dažkārt sauc arī par gēlu valodu, un kuru ļoti daudzi īri spārzina slikti. Šis fakts, ka termins dzimtā valoda tiek lietots vienskaitlī, norāda, ka mēs piederam monolingvālu nāciju kopienai. projekta Valēr galīgajā ziņojumā šo projektu finansēja Eiropas padome, Eh, Jona Makpeik ļoti labi rezumē šo jautājumu. Tātad te ir runa par 20. gadsimta beigu politiku, ko varētu definēt kā monolingvālu politiku, jo nozīme tiek piešķirta tikai vienai pirmajai valodai vai dzimtajai valodai. Un eh, līdz ar to eh, pārējās valodas tiek apgūtas vienādā veidā, vienalga ar kādiem līdzekļiem un ar līdzīgiem mērķiem. Tātad eh, tiek eh, aplēsts, ka šīs divas pārējās valodas nozīmētu citas Eiropas Savienības valodas. Bet ko darīt tādās valstīs kā īrijā, kur bez vienas oficiālās valodas ir arī citas minoritārās valodas, kas netiek atzītas par oficiālām Eiropas Savienības darba valodām? Saskaņā ar pēdējo Eiridīkas ziņojuma 2012. gadā par valodu mācīšanu skolās Eiropā vairāk nekā puse no Eiropas valstu oficiāli atzīst eh, reģionālās valodas vai minoritārās valodas mm, savu valstu robežās. Tad, tad oficiālā Eiropa. Gauk skript, lai Eiropa runātu angliski. Eiropas eh, komisija iekšēji strādā ar trīs procesuālajām valodām - ar vācu, angļu un franču valodām. Kopš eh, paplašināšanās austrum virzienā 2004. gadā franču valodas izmantošana sanāksmēs ir samazinājusies, un ļoti daudz uzskata, ka vācu valodas loma īstenībā eksistē tikai uz papīra. Eiropas Savienība pašlaik atzīst 24 oficiālās un darba valodas. Uh, Līdz ar to var dzirdēt arvien vairāk negatīvu komentāru par tulkošanas izmaksām, kas eh, sasniedz 1 miljārdu eiro gadā. Tātad daži saka, ka tā būtu viena kafijas tasa uz vienu pilsoni gadā. Mēs, protams, saprotam um, vēlmi samazināt izdevumus, jo īpaši pašreizējā ekonomiskajā klimatā. Taču eh, šķiet, ka notikumi mums iet pa priekšu. Pagājuši, kad pirms viņš varēja svinēt pirmo gadu savas eh, valsts vadīšanā, Vācijas prezidents Johims Gauks norādīja, ka Eiropai ir vajadzīga viena starpnieku valoda un ka šai valodai vajadzētu būt angļu valodai. Te lūk citāts. Vairāk Eiropas nozīmē ne tikai daudzvalodību elitēm, bet daudzvalodību arvien lielākām iedzīvotāju grupām, arvien vairāk cilvēkiem, tātad visiem. Esmu pārliecināts, ka Eiropā abi var sadzīvot eh, blakus gan savas eh, dzimtās valodas apgūšana un mm, dzejas pārzināšana savā valodā, un arī uh, praktiska angļu valodas pārzināšana un lietošana ikdienā. Uh, Viņš saka, ka viņš gribētu arī ar savu valodu, viņš vēlētos nodrošināt tādu kopīgu Eiropas agoru, kopīgu diskusijas telpu, um, kur visi varētu uh, dzīvot demokrātijā. Kā jau mēs norādījām, šī prezidenta Gauka vīzija jau tagad tiek realizēta. Kaut gan eh, paradoxālā kārtā Britu skaits, kas strādā Eiropas komisijā, ir ievērojami samazinies. Pašlaik tie tikai 4,6% no izpildu personāla, kas ir daudz mazāks skaitlis par 12,5%, kas ir proporcionāli tātad šo iedzīvotāju skaits Eiropas Savienībā. Attiecībā uz īriem, kas ir nodarbināti komisijā, situācija nav daudz labāka. Nesen Dublinā tika ironizēts par to, ka angliski runājošo darbinieku skaits e, ir ievērojami samazinājies, kaut gan angļu valoda ir iegūsi arvien stabilākas pozīcijas Eiropas institūcijās. Iespējams, ka prezidentam Galkam ir labi nolūki, taču, ja mēs domājam par angļu valodas un citu valodu vīziju Eiropas Savienības institūcijās, tad te var runāt par e, diglosiju, ko uh, pārdefinē Fišmans. Tātad divu valodu līdzās pastāvēšana, kur tiek izmantota prestižākā valoda, šajā gadījumā angļu valoda, uh, tātad tā tiek izmantota oficiālā kontekstā. Un otra valoda, kas ir mazāk prestiža, un šajā gadījumā tās ir visas pārējās valodas, tiek izmantotas uh, personīgiem nolūkiem. Uh, Austrum paplašanās, paplašanāšanās 2004. gadā tiek uzskatīta par to, kas veicināja angļu valodas izplatību Eiropas administrācijā. Un mums ir jāskatās, kas tad ir vēl veicinājis angļu valodu uh, savienības um, lingvistiskajā politikā. Tātad uh, te ir runa par citu valodu apgūšanu. Un šeit mums ir jāskatās arī uz uh, Eiropas Savienības uh, politiku un valo, valodu politiku. Vodoka un Križņovska pētījums runā par uh, to, ka ekonomika balstās uz zināšanām, un šeit valodas īstenībā varētu skatīt eh, kā kompetences. Šeit ir jādomā arī par demokrātiskiem un sociāliem motīviem. Kopš 2008. gada mēs varam konstatēt, ka ir notiek atgriešanās pie ekonomiskiem argumentiem. Tagad citēšu Vodakungu Krizenovski. Križ Šķiet acīm redzami, ka Eiropas Savienības eh, valodu un daudzvalodības politika ir tagad iegūsi jaunu un plašāku izpratni par valodu, multilingvālismu, sociālo, politisko un ekonomisko lomu. Diemžēl eh, pēc 2008. gada finanšu krīzes un tāpēc, ka daudzvalodības portfels Eiropas komisijā tika nodots eh, izglītībai, kultūrai un jaunatnē 2010. gadā, Lielākā daļa no politikas, kas tika izstrādāta 2008. gadā, vēl nav īstenota, tāpēc agrākā uz Lisabonu orientētā politika vēl vien ir saglabājusies. 2013. gada septembrī Eiropas komisija publicēja preses paziņojumu, kur uh, bija runa par valodu jautājumiem Eiropā. Un tas tika darīts jautājuma un atbilžu veidā. Un viens no jautājumiem, kas tika uzdots, bija par vienotas valodas ieviešanu. Lūk, kāda ir atbilde. Tas ir pārāk vienkāršoti domāt, ka vienota valoda mums varētu palīdzēt atbildēt uz visām valodu vajadzībām. Tieši tāpēc arī komisija dod priekšroku daudzvalodībai, liekot akcentu uz daudzveidīgumu, nevis uz vienotību. Uh, Šis paziņojums ir tāds pārliecinošs, bet eh, mums ir jāskatās arī uz realitāti, un ekonomiskā konjunktūra norāda uz eh, mērķi samazināt izmaksas, nevis domāt par daudzvalodību. Tas attiecas gan uz institūcijām, gan arī uz eh, politiku. Daudzvaloda Eiropa. Realitāte Eiropā ir ļoti atšķirīga. Patiesībā Eiropa nekad nav bijusi tik vienvalodīga. 2012. gada Eirobarometru pētījums norāda, ka kopā ir atzītas 23 oficiālas valodas, tagad tās ir 24. Vēl ir arī 60 eh, vietējās minoritārās valodas un arī reģionālās valodas, vai arī citas valodas, kurās runā migranti. 2007. gadā projekts Valor jau uh, pieminēja, ka ir 440 valodas, kurās runā Eiropā, plus vēl ir arī 18 zīmju valodas, ko, kuras tiek izmantotas 21 dalību valstī. Īrijā 2005. gadā mūsu pētījumi atklāja, ka eksistē apmēram 200 valodas, eh, kurās runā eh, ikdienā īrijā, un šajā valstī ir tikai mazliet vairāk par 4 miljoniem iedzīvotāju tad, tad šīs 167 valodas īsnībā pat eh, neņem vērā minoritārās valodas, piemēram, kačubu, kas eh, ne, pat neparādās administratīvos dokumentos un arī eh, netiek pieprasīts uh, tulkojums šajā valodā, jo runātājs visticamāk izmanto uh, lielāku savas valsts valodu, šajā gadījumā poļu valodu. Ņemot vērā straujo ekonomisko recesiju, uh, īrija, neskatoties uz to, vēl ar vienu ir uh, daudzvalodu valsts. Lorna Karnsone ir citējusi, ka 2011. gadā ir 182 valodas, kas tiek šeit izmantotas. Ja runa par Eiropas iedzīvotājiem, tad uh, poļu valoda ir visplašāk izmantotā valoda, pēc tam tā seko lietuviešu, krievu, rumāņu un latviešu valodas. Uh, Āzieši parasti runā filipīņu valodā, pēc tam ķīniešu, mandarīnu vai kantoniešu dialektos, malajalamā, urdu un hindi. Āfrikā, afrikāņi runā jorubu valodā, pēc tam franču, arābu, igbo un afrikāņu valodā. Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas iedzīvotāji runā portugāļu valodā, pēc tam spāņu, franču, poļu un vācu. Šajā piemērā ir ļoti iespējams, ka šīs 182 pieminētās valodas eh, ir pārāk zemu novērtētas, tāpēc, ka imigranti parasti uh, minimizē to valodu skaitu, kurās viņi runā. Tas ir īpaši, uh, pa, tas īpaši attiecas uz afrikāņiem, kuri nepiemin valodas, kuras, uh, na, kur, kurās neraksta. Bez tam jautājums tiek uzdots vienskaitlī, vai jūs runājat kādā citā valodā bez angļu vai īru valodas mājās. Un visticamāk, ka cilvēki, kuriem tiek uzdot šis jautājums, šo jautājumu uztver burtiski, kaut arī iespējams mājās ir nav vairākās valodās. Tas eh, vēl norāda uz to, ka migranti īrijā uzskata, ka piederēt pie daudzvalodu kopienas nav īsti prestiži. Viņi uzskata, ka runāt vienā valodā ir daudz vēlamāk. Tātad tā ir tāda kā koloniālisma palieka. minoritātes un vienvalodas gars. Franču valodnieks Aleksandrs Fransuā ļoti labi norāda uz to, kāda ir ikdienas realitāte ļoti daudziem minoritāro valodu runātājiem. Eh, valodu minoritāte ir kopiena, kas ar vien cieš no dažāda spiediena attiecībā uz savas eh, valodas izmantošanu. Šis spiediens dažkārt eh, notiek likuma formā, vai dažkārt tas ir vienkārši garīgs spiediens, eh, kuram ir ekonomiski, sociāli skolas pamati, lai nodrošinātu vienotību valodu jomā. Mūsu modernā sabiedrība ir balstīta šauri uz vienas valodas ideoloģiju, un tieši tāpēc eh, ir ļoti būtiski vienai nācijai eh, vienoties vienā valodā. Šīs modelis ir ļoti izplatīts Francijā, Ķīnā, kur valodu minoritātes eh, tiek eh, atstātas uz izdzīvošanas robežas. Ļoti bieži tiek aizmirsts, ka cilvēki ir spējīgi runāt vairākās valodās. Anglofonā pasaule ir ļoti ierobežota. Kultūras dzīvē eh, tulkošana īstenībā neieņem ļoti, lietu, ļoti lielu vietu tirgū. Tas nozīmē, ka um, anglofonie angliski runājošie iedzīvotāji ļoti maz pārzina literatūru, kas ir rakstīta eh, citās valodās. Tikai viens procents no romāniem, kas tiek publicēti ASV, eh, tiek tulkoti no franču valodas, kas ir valoda, kas visvairāk tiek tulkota pasaulē pēc angļu valodas, kamēr 33% no romāniem, kas tiek lasīti Francijā, ir tulkojumi. Pagājuši gadu tika publicēts raksts, kura, kura autori mums norāda, ka tulkojumi sastāda tikai 4,5% no literatūras, kas tiek publicēta apvienotajā karalistē, kamēr Polijā 46% no visām publicētajām grāmatām ir tulkojumi. Vācijā tie ir 12%, Spānijā tie ir apmēram 24% un Francijā apmēram 15%. Vēl viens piemērs. Angliski runājošie m, m, parasti uh, Eh, slikti izturas pret subtitriem, un tieši tāpēc eh, citu valstu kino Anglijā ir slikti pazīstams. Tas pats attiecas arī uz dziesmām, romāniem un filmām, kas eh, bieži vien nāk tikai no anglofonās pasaules. Un kurš gan varētu viņiem to pārmest? Izglītības ziņā anglofonija arī ir ļoti nospiedošā vairākumā. Tikai sešas universitātes no 50, tā teikt, labākajām universitātēm pasaulē nav angliski runājošas eh, universitātes, tātad te ir runa par Times Higher World University Ranking 2013. 2014. gads. Bez tam neviena Vācu universitāte un arī neviena Franču universitāte šajā sarakstā neparādās. Tāpat arī varētu redzēt, ka uh, nav uh, šādu universitāšu, kas nav angliski runājošas, e, Šāhajas reitingā, kur e, starp 50 labākajām universitātēm ir tikai divas franču un viena vācu universitāte. Uh, Bieži vien uh, universitātes nosaka, ka uh, ir jāpiesaista startautiskie studenti, tātad studenti, kas nenāk no Eiropas Savienības. Un tieši tāpēc ir vajadzīga angļu valoda. Tāpat arī mēs zinām, ka ļoti daudzas universitātes nevēlas, lai publikācijas uh, tiktu rakstītas citās valodās, izņemot angļu valodu, jo šādā gadījumā uh, citāti neparādās. Uh, kopējos publikāciju sarakstos, un tas ir viens no indikatoriem, kas tiek izmantots reitingu gatavošanā. Tāpat ir jāņem vērā, ka šeit parādās arī citi ierobežojumi. Tādas augstgrinājošās valstis kā Īrija un Skotija ir vienīgās valstis Eiropā, kur sešlodas mācīšanās nav obligāta. Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā um, valodas ir jāmācās, bet tikai līdz 14 gadu vecumam. Uh, Augs, augstākajā izglītībā situācija nav daudz labāka. Tiek mācīts arvien vairāk uh, valodu programmu, tā skaitā dažādi kursi speciālistiem, bet tas tiek uh, darīts ar angļu valodas palīdzību. Citiem vārdiem sakot, uh, valoda mācās tikai konkrētos valodu kursos, kamēr liter, literatūru, civilizāciju un tā tālāk var mācīties tikai angļu valodā. Tad, tad tas ir tā saucamais Augsbridžas modelis. Tā rezultātā uh, angliski runājošie studenti, kas Erasmus gadus pavada uz kontinenta, iegūst zināšanas vai arī iegūst zināšanas tikai angļu valodā, tātad viņiem tiek piedāvāta programma angliski. Erasmus studentu lingva franka ir gandrīz tikai un vienīgi angļu valoda. Un tas, protams, mm, nenorāda, ka šāda gada pavadīšana ārzemēs neko nedod. Bet, ja runa par valodu zināšanām, kas tiek iegūtas Erasmus programmas ietveros, tad tās mums bieži liek vilties, un tās īstenībā varētu būt daudz labākas. Tad, tad īstenībā mēs to arī varam redzēt sociālajā un kultūras dzīvē. Ekonomiskā ietekme. Ko mēs zinām par mm, valodu? Uh, pārzinātāju valodas zināšanā. Ir skaidrs, ka valodas zināšanas neatbilst darba tirgus prasībām. Jau vairākus gadus Dublinā ir daudz dažādu uh, lielu uzņēmumu, piemēram, Google, IBM, Facebook un tā tālāk. Lai iegūtu šādu darbu, ir ļoti labi jāpārzina valodas. Un vienlaicīgi ļoti daudz jaunu īriešu, kas uh, varētu strādāt uh, šajā sektorā, uh, ir devušies uz citām angliski runājušām valstīm, tāpēc, ka nepārzina valodas. Šīs valodas zināšanas ir viens no faktoriem, kas neļauj angliski runājošajiem iegūt amatus Eiropas institūcijās, ko mēs tikko pieminējām. Bez personiskās un personīgajām un sociālajām emigrācijas izmaksām šis valodu deficīts ir ārkārtīgi smags angliski runājošām valstīm. Uh, Deidra Hanta, kas ir eh, profesori Korkas universitātē, ir eh, publicējusi rakstu, kur viņa norāda, ka 75% no pasaules iedzīvotājiem nerunā angliski un 94% nerunā to kā dzimto valodu. Preses paziņojums par valodām Eiropā kas tika izdots 2013. gada septembrī, jau tika citēts, un tas īsnībā apstiprina profesors Hantas teikto. Angļu valoda ir otrā valoda, kas ir visizplatītākā Eiropas Savienībā. Nesenie pētījumi rāda, ka šodien Eiropas Savienības iedzīvotāji, kas pietiekami labi pārzina šo valodu, lai sazinātos, eh, nav sasnieguši 50%. Profesori Hanta citē arī pētījumu, ko veica Frankēl un Roz, kur tiek uh, skatīts uh, valodu, ne, skatīta valodu nezināšanas ietekme. Valodu atšķirību mērījumi, ja mēs tos skatām kā tirzniecības mm, šķēršļus, norāda, ka valodu šķēršļi sastāda apmēram 15 līdz 22 procentus Uh, ja tos pārreikina tarifos. Komisija arī apstiprina, ka valodām ir ļoti liela nozīme uzņēmumos. 2006. gadā Eiropas uh, komisijas vajadzībām tika veikts pētījums, lai izvērtētu lingvistiskā deficīta izmaksas Eiropas uzņēmumiem. Un tiek atklāts, ka uh, tūkstošiem uzņēmumu zaudē līgumus katru gadu, tāpēc, ka trūkst valodu zināšanu. Saskaņā ar šī pētījuma rezultātiem 11% no mazajiem un vidējiem Eiropas uzņēmumiem, kas strādā eksporta jomā, un tas ir apmēram 945 tūkstoši, uh, var saskarties ar šādām problēmām, tāpēc, ka viņi nespēja sazināties. Īrijā ja rūpniecības jomā, tā skaitā arī tehnoloģija un informācijas jomā, eh, labākas valodu zināšanas līdz šim nav neko devušas. Mēs nezinām, kāpēc. Kā mēs zinām, valodu mācīšana maksā daudz, taču iespēja, ka varētu eh, iemācīties valodas uz vietas, īstenībā šeit arī neko nedod. Tieši tāpēc eh, valdība varbūt uzskata, ka šīs investīcijas ir pārāk lielas, vai arī domā, ka ar angļu valodu vienkārši pietiek. Valodu mācīšana kontinentā. Mēs varam konstatēt, ka Eiropas kontinentā valodu mācīšana uh, nozīmē arvien vairāk tieši angļu valodas mācīšanu. Angļu valoda ir valoda, kas tiek uh, mācīta visvairāk gandrīz visās Eiropas valstīs. Saskaņā ar ziņojumu Eiridīke ļoti lielā vairākumā valstu 90% no skolniekiem mācās uh, angļu valodu, cita divi un cita trīs līmenī. Taču vajadzētu arī norādīt, ka vidēji 2009. un 2010. gadā 60,8% no vidusskolu Eh, skolniekiem Eiropā mācījās vismaz divas svešvalodas, un tas ir 14,1 14, punkta palielinājums, ja mēs to salīdzinām ar 2004. un 2005. gadu. Bet, eh, ja mēs domājam par eh, zināšanu līmeni, kas tiek sasniegts otrajā valodā, tad tas nav tik liels kā angļu valodā. Survey Lang pētījums. Šeit eh, tika eh, skatītas skolnieku zināšanas mutiskajā, rakstiskajā mm, valodā, un eh, dalību valstīm vajadzēja sniegt tādus mērāmus rādījumus, lai saprastu, cik augstā līmenī valodas tiek iemācītas, cik labi tās tiek iemācītas. Dalībnieki bija Eh, skolnieki, kas ir pabeiguši pirmo vidusskolas līmeni vai arī kas jau bija otrajā līmenī. Viņi uh, pildīja testus divās uh, svešvalodās starp piedāvātajām valodām - vācu, angļu, spāņu, franču un itāļu. Un tās nā, tie nāca no 14 valstīm uh, - Anglija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Spānija, Igaunija, Francija, Grieķija, Malta, Nīderlanda, Polija, Portugāla, Slovenija un uh, Zviedrija. Angļu valoda bija pirmā valoda visās valstīs, izņemot Beļ Beļģiju, kur tā bija franču valoda. Šie rezultāti tika skatīti kopējā rādījumā CCRL, kas tiek izmantots Eiropā valodu zināšanu mērījumiem. Rezultāti. Vispirms eh, skatīsim tās valstis, kur skolniekiem klājās vislabāk pirmajā svešvalodā, tātad uh, tas ir B līmenis saskaņā ar CECRL rādītāju. Un Tātad vislabākā, vislabākie rezultāti tika sasniegti Igaunijā, Maltā, Nīderlandē un Zviedrijā no 60 līdz 91 procentam. Tagad otrā svešvaloda Te e, rezultāti no 2 līdz 60%. E, nu, iespējams, ka uh, tas nav pārsteidzoši, ka angļu valodas rezultāti ir labāki. Vācija nepiedalījās šajā pētījumā. Vēsturiski Malta ļoti saistās ar apvienoto karalisti, uh, Igaunijā savukārt krievu valoda uh, bija otrā oficiālā valoda, un šeit īstenībā Igauni ir uh, ieguvuši ļoti labus rezultātus, bet tas varbūt saistās ar Vācijas vēsturisko ietekmi šajā valstī. Tas nozīmē, ka ļoti daudzās valstīs angļu valoda tiek apgūta labāk nekā citās valstīs. Tagad servē Langa pētījuma rezultāti. Īsnībā pat tādās izglītības sistēmās, kur angļu valoda ir otrā svešu valoda, angļu valodas eh, rādītāji ir daudz augstāki nekā otrajā pārbaudītajā valodā. Eh, skolnieki norāda, ka viņi saprot, ka angļu valoda ir ļoti noderīga, un viņu pieredze ar angļu valodu arī ir daudz plašāka, gan tradicionālos, gan jaunos mēdījos. Lingva franka Tātad mēs saskaramies ar problēmu Eiropā. Angļu valodas prestižs pieaug un pieaug ļoti uztraucošos ātrumos. Līdz ar to citu valodu status, vai nu tās būtu pasaules, nacionāls, reģionāls vai minoritāras valodas, tiek uh, arvien apšaubīts. Tas, protams, rada arī to, rada tādu, tādus rezultātus, ka šīs valodas tiek apgūtas sliktāk. Multilingvālisms ir ļoti ievērojams resurss. Austrālijas valodnieks Šoilo Bjanko e, norāda uz sešām dimensijām multilingvālismā, tātad intelektuāla, kultūrāla, ekonomiska, sociāla, e, pilsoņu un cilvēktiesību dimensija. Viņš arī uzsver, ka vien kopiena, viena nācija vai viens kolektīvs kļūst arvien nozīmīgāks, ja tas investē visās savās valodās, tātad eh, mēģina panākt plurilingvālismu. Tādējādi var nodrošināt labākus intelektuālus rezultātus skolniekiem, tiek arī veicināta kultūra dažādās mākslas jomās, tiek arī palielinātas komerciālās iespējas, ekonomika vairāk balstās uz zināšanām, uzlabojas sociālajie pakāpojumi, notiek plašāk iesaiste sabiedriskajā dzīvē un demokrātijā, tiek veicināta iecietība un savstarpēja izpratne. Noslēgumā. Šķiet, eh, ir acīm redzami, ka angļu valodas loma Eiropā eh, arvien pieaug. Ir pilnīgi neliederīgi mēģināt apturēt eh, šo anglofonijas pārsvaru, taču vajadzētu saprast un nodrošināt, lai citas Eiropas valodas paliek neskārtas un lai tām šī angļu valodas hegemonija ne, tās neapdraud. Mums, Eiropiešiem, ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu multilingvāls Eiropas nākotni, kur visām valodām tiek piešķirta vienāda nozīme. Protams, šeit nav runa par to, ka mēs tagad liksim punktu angļu valodai vai mēģināsim ierobežot lingva franka attīstību. Mums ir vienkārši jāatzīst, kur ir robežas. Ja mums ir vajadzīga tāda Eiropas valoda politika, kur tiktu piešķirta vērtība visām tās teritorijā eksistējošām valodām, jo tas ir gan sociālajās, gan ekonomiskajās, gan kultūras interesēs un visu pilsoņu interesēs. Vienlaicīgi vajadzētu samazināt mm, atkarības attiecības starp angliski runājošajiem un citiem. Neviena valsts nav pievienojusies Eiropas Savienībai, lai eh, to um, satriektu zem eh, homogenizācijas riteņa. Eiropiešiem ir tiesības, lai viņus saprastu viņu pašu valodā. Tas attiecas ne tikai uz galīgajiem likumiem, bet arī uz debatēm Eiropas parlamentā. Eiropas eh, Savienība jau tagad izrāda um, plašus žestus mazām valstīm, piemēram, Maltai un Vācijai, kurām ir vienādas tiesības Eiropas centrālajā bankā. intervijā ar Gēta, Gētas institūtu 2006. gadā Gerhardam Štikelam, um, kas uh, tolaik vadīja Vācijas valodas institūtu, tika uzdots jautājums, kādu viņš redz valodu nākotni Eiropā. Un lūk, viņš ar tādu zināmu humoru mums uh, vēstīja sekojošo. Citāts angļu valodās atvainojoši Štikela kungam. Pesimistiskais cerārijs. Tuvākajos eh, gados valodu mācīšana tiks ierobežota un tiks izmantota tikai angļu valoda. Interese par citām valodām samazināsies, pat eh, tiem cilvēkiem, kuriem tā ir dzimtā valoda. Itāļu, vācu, nīderlandiešu un citas Eiropas valodas vēl arvien runās, bet tikai ģimenē, spēlējot kārtis vai vietējos gada tirgos. Visas svarīgākās lietas darba pasaulē, zinātnē un politikā turpretī arvien vairāk tiks eh, veiktas kreola angļu valodā, amerikāņu angļu valoda, kurā mazliet iemaisīts franču, vācu un itāļu vārdu. Britu salās angli, angļu valodas britu variants eh, kļūs par dialektu, ko izmantos arvien retāk. Optimistiskais scenārijs. Gandrīz visi eiropieši, tas ir mēs, vācieši, itāļi, nīderlandieši, poļi un tā tālāk, ir mēģinājuši nodrošināt, lai mūsu bērni labi iemācās vēl divas valodas papildus viņu dzimtajai valodai un lai saprot arī kaut ko citās valodās. Vienīgais izņēmums ir angļi. Viņi ir pieraduši pie tā, ka gandrīz visi var runāt eh, kaut kādā angļu valodā, labākā vai sliktākā. Viņi ir aizmirsuši, kādas ir mācīties citas valodas. Taču viņi ir saprātīgi cilvēki, un viņi galu galā pamanīs, ka uh, Šādā veidā viņu domas un uztvere ir kļuvušas arvien šaurākas. Savā ietiepīgajā monolingvālismā viņi ļoti ierobežoti uztver pasauli, kas ir kļuvusi ārkārtīgi komplicēta. Tā kā viņi nevēlas palikt ierobežoti, viņi ļoti ātri un intensīvi mācās vismaz divas citas valodas un mēģina nodrošināt, lai arī viņu bērni to darītu. Tas nozīmē, ka visā Eiropā pēc 50 līdz 100 gadiem Um, varēs vērot tādu pašu valodu un kultūru daudzveidību un bagātību. Tas, kas ir pats svarīgākais, visticamāk, nevar tikt saskaitīts. Šķiet, ka tas ir Einsteina citāts. Mums ir ļoti daudz iemeslu, lai mēs varētu turpināt veicināt plurilingvālismu un multilingvālismu Eiropā un šie iemesli ir ekonomiski, bet citus iespējams pat nevar saskaitīt. Īriešu dzēnieks eh, Hīnijs, kurš saņēma Nobela balvu 1995. gadā, un kur dzimtā valoda ir angļu valoda, un, uh, ir runājis par to, ka viņš iemācījās īriešu valodu, bet tai gandrīz nav nekādas ekonomiskas vērtības ārpus īrijas. Tas nozīmē, ka mēs varam šeit atgriezties pie Lobjanko idejām, bet mazliet tādā liriskākā valodā. Tas nozīmē, ka mums eh, ir jādomā par to, ko šīs valodas mums nozīmē. Nemācīties īru valodu ir eh, neņemt vērā iespējas, ko, šī, ko dzīve šajā valstī mums var piedāvāt. Tas nozīmē, ka mēs eh, sevi nogriežam no savām mājām. Uh, Ja mēs eh, paskatāmies uz savstarpējo izpratni, uz iztēles kultūru daudzveidīgumu un iecietīgu politisku atmosfēru kā kaut ko vēlamu, tad mums vajadzētu atcerēties, ka īru valodas zināšanas ir ļoti būtisks elements, lai to sasniegtu. Dank, profesor Gallagher, un... Paldies, profesor Galagerei, un uh, cerēsim, ka profesors profesor Štikers pozitīvais scenārijs tiešām arī īstenosies tuvākajos gados. Tas, manuprāt, ir tāda optimistiska perspektīva mums visiem. Esmu pārliecināta, ka jums ir daudz jautājumu profesorai Galagerei, bet to mēs atliksim uz pusdienu laiku. Jo tagad man ir liels prieks stādīt priekšā vēl vienu labu draugu. Mūsu ģenerāla direktorātam bijusi uh, galvenā tulce ASV valsts sekretariātam, tāpat arī Marylands universitātes profesoru un Hints tīkla aktīva dalībniece. Pēcija Rīzo, esiet sveicināti. Pēcija, ko var arī secināt no šīs konferences? Kādi ir tie būtiskākie secinājumi, kurus var izdarīt? Lūdzu, vārds tev. Esiet uzmanīgi. Un tagad runāšu angļu valodā. Sākšu ar tiem vārdiem, kas iedvež bailes katras tulka sirdī. Pastāstīšu kādu joku. cilvēks pirmoreiz tika eh, nosūtīts uz cietumu, viņš ir savā kamerā, tiek izslēgts gaismas korpusā, un pie viņa kameras biedrs pieiet pie eh, stieņiem un saka, un kliedz 12, un visi pēkšņi smējas. Vēl atskan balss. Četri. Atkal visi pārējie smējas. Jaunais cietumnieks ir pilnīgi apjūts. Viņš pagriežas pret savu kameras biedru un saka, atvaino, kas te notiek? Un viņš saka, jā, nu, daži no mums šeit ir bijuši ilgi, līdz ar to mums ir joku repertuārs. Mēs viņus zinām no galvas un esam tik bieži atkārtojuši, ka tagad mēs vienkārši atsaucamies uz viņiem, saucot to kārtas numuru. Uh, Cietumnieks grib eh, iekļauties grupā un saka, skaļi izkliedz 17. Pilnīgs klusums. Viņš pagriežas pret eh, kameras biedru un saka, kas notiek? Vai tas 17 nav smieklīgs joks? Mm, viņa cietumbiedri saka, nē, tas ir labs joks, bet nu ne visi ir spējīgi labi izstāstīt joks. Līdzīgi arī ar mutisko tulkošanu. Vēlos pateikties Olgai Kasmidū par šo brīnišķīgo iniciatīvu. Vēl vienu no viņas daudzajām iniciatīvām šeit. Un vēlos vērst jūsu uzmanību uz programmu, kur mēs saņēmām globālais mutiskās tulkošanas fórums satriecoši runa ir par ekscelences nodrošināšanu konferenču tulkošanā. Divkārša sajūsma. Esam dzirdējuši arī brīnišķīgus runātājus šo divu dienu laikā. Profesors Vaibels runāja par mašīnu tulkošanu. Es jau sāku drebēt bailēs savā krēslā, nezinu, kā jūs. Uh, bet ātri sapratām, ka nav vēlmes aizvietot cilvēku, bet gan atbalstīt saziņu. Un man patika tas, ka vi, viņš izmantoja šo jēdzienu komunikāciju saziņai, jo tas ir pats galvenais. Šitā runa par valodām, par tulkošanu, mutiski vai rakstiski, šeit ir runa par saziņu. Uh, Un es atvainojos, ka izmantoju savus vārdus ar īpašu uzsvaru, un es zinu, es esat izsalkuši un nevēlaties klausīties, vēlaties pusdienot, bet šeit ir daudz kas vairāk eh, kā, kā tikai valodas. Profesors Eriksons runāja par izcilību, runāja par izaicinājumiem, kas saistīti ar apzinātu, mētiecīgu trenēšanos, un to mēs arī daram nesen pārcēlos un izmetu aptuveni divas kastes ar glosārijiem, kurus biju krājusi kopš 1975. gada, vēl agrāk par sevi. Bet, nu, mēs vairs ne, šādas lietas nedarām. Kalvinkungs runāja par globalizāciju no lingvistikas viedokļa Bija fantastiski šī atklāsuma par barometrisko uh, spiedienu klasificēt uh, valodas, kādas pasaulē tiek runāts, un vienmēr man ir liels prieks uh, uzklausīt doktoru ar Veidelmanu, kurš runāja par uh, uh, neiroloģiju, neirobioloģiju, um, mutisko tulkošanu un pirmatnējām smadzeņu eh, darbības atliekam. Lozo kundze aizraujoši stāstīja par daudzu uzdevumu veikšanu vienlaicīgi, jeb multitasking, un ka to var arī iemācīties. Es nedomāju, ka mēs kā mutiskie tulki apzināmies, cik daudz lietas mēs veicam vienlaicīgi. Un mums tas ir jāizdara visas vienlīdz labi. Un es vienmēr saku tulkiem, jūs varbūt esat brīnišķīgākais tulks pasaulē un varbūt to darat 27 miljonus gadu, bet izgāzieties vienu reizi un nākotne jums ir ciet. To es arī uztvēru no viņas sacītā. Ir tik svarīgi paturēt prātā mūsu mērķi summa ir daudz kas vairāk, ka tikai atsevišķu uh, saskaitāmo kopsumma. Nu, tas arī labi parāda to, uh, ko mēs cenšamies panākt. Mēs cenšamies saziņu veidot. Olivers, doktor Olivera runāja par piemērošanos, kā to panākt. Galagers kundze runāja par multilingualismu, plurilingualismu, monolingualismu Manuprāt, viena no visbūtiskākajām lietām, ko viņa sacīja vienā no saviem citātiem, un tur bija vairāk labu citātu, bija tāda, ka ir svarīgi būt vienas valodas eh, zonā poē, poēzijā, bet šeit ir varbūt uz paplašināms uz visu literatūru, un vienu valodu nepietiek, lai mēs varētu apmierināt savas lingvistiskās un saziņas vajadzības. Es vēlētos atgriezties pie pašas pirmās lietas, ko es dzirdēju vakar. Alga, kas midū runāja par tulkošanas brīnumu. atrodoties šeit, izjūtam tiešām lielu prieku un redzēt visus mūs kopā šeit. Es teiktu, ka cik brīnišķīgi kaut kas tāds būtu bijis pirms 30, 35 gadiem. Tas būtu kaut kas nepieredzēts. Un man jāiekniep sev, lai es attaptos, ka nesapņoju. Sinhronā tulkošana, kā mēs to pazīstam, aizsākās 20. gadsimtā, un te nu mēs esam, analizējam to, sadalām sastāvdaļās un mēģinam saprast, kā tas viss darbojās. Un tas ir gandrīz kā ņemt dzīvi un pētīt, kā dzīve īsti rit. To mēs īsti nezinām. Kā jau Šekspīrs sacīja, tas ir brīnums. Tas vienkārši notiek. cenšoties sasniegt izcilību mutiskajā tulkošanā. Tas nav kā censties iemācīties spēlēt džēzu. Tulkošana nav tikai muskuļu atmiņa. Tā nav šaha etīde, kur ir ierobežots uh, gājienu kopums, ko var uh, iemācīties, un tāpēc to var veikt arī dators. Un tad vēl ir citas grūtības, lai nodrošinātu izcilību tulkošanā, un uz to atsaucās gan profesors e, e, Eriksons un Hervē Edelmans, kurš var izvērtēt, izmērīt mūsu veikumu, ne jau klausītāju mūsu gadījumā. Dažkārt viņiem patīk eh, tulki, tāpēc, ka viņi ir gatavi strādāt 12 stundas vai mazgāt logus. Eh, es zinu, mēs smējamies par šiem jokiem, bet no nu, tā ir realitāte. Es redzu, ka cilvēki piekrītoši māja galvu. Un tas ir skumji. Dažkārt vienīgie, kas spēj izvērtēt tulkojumu kvalitāti, ir paši tulki. Un tāpēc ir svarīgi, lai uh, tulki būtu iesaistīti citu tulku pārvaldē. Un to es saku no savas pieredzes, kas ir iesaistīta uh, organizācijā, kur tieši tā tas arī notiek. Tie, kas nebija tulki un ienāca tulkošanas pasaulē, ātri mācījās to, ko īsti nozīmē tulkot un kā tas palīdz pildīt mūsu darbu. Labākie draugi, kas mums ir bijuši augstākajos valdības ešalonos, kuri saprata, cik svarīgi ir tulki, lai viņi varētu labi darīt savu darbu. Es atkārtotu to, ko Durants sacīja, eh, runājot par Aristotelu. Un te šeit es atsaucos uz profesoru Eriksonu sacīto par izcilību. Jūs, Durants, sacīja, mēs esam tas, ko mēs atkārtoti darām. Izcilība nav rīcība, bet gan pieredums. Un kā tulkiem izcilībai ir jākļūst par mūsu pieredumu, jo mēs komunicējam, doktora Olivēras vārdiem sakot, mēs radam brīnišķīgu mūziku. Es aicinātu jūs sastādīt sārakstu ar to, ko jūs, prāt, eh, mutiskam tulkam būtu jādara. Atgriezīsimies pie multitasking. Kādas prasmes jūs meklējat tulkos? Nu, runājot par nākamajiem 10, 20, 30, 50 gadiem. Mutiskā tulkošana ir kaut kas jauns, bet tāpat laikā arī kaut kas sens. Komunikācija tāpat. Izaicinājumi kas saistīti ar jauno paudzi, ir ļoti nospiedoši. Pasaulē ir daudz mazāka nekā tā ir jebkad bijusi un kļūs vēl mazāka. Jaunas valodas, par kurām es nespēju iedomāties, ar eh, kurām mums būtu jāstrādā kā īsziņu valoda, hashtag valoda, joprojām nesaprotu viņu. Bet varbūt ievadam šim sarakstam, es tad aicināšu jūs tiešām padomāt par šīm lietām, jo jūs esat tie, kas veido tulkošanas nākotni, un tas, ko jūs darat, e, lielā mērā ietekmēs to, vai mēs varēsim peldēt, jeb noslīgsim. Uzmanība. Tulks ne tikai dzird vārdus, bet gan saprotot, ko konkrētais vārds nozīmē konkrētajiem runātājiem. Vai mašīna to var izdarīt? Nedomāju gan. Intuīcija Valoda ir vienkārši instruments, kas tiek izmantots saziņā. Tā ir sākuma vieta, sākuma punkts. Cik daudz var pateikt, pat piepacelta uzacis. Arī klusums var būt izteiksmīgs. Konfidencialitāte. Zināt, kad ir nepieciešams takta izjūtu izrādīt. Un šī politiska iestāde ļoti daudz, kas tiek tulkots tieši politikas jomā. Neredzamība. Izmantot eh, runas prasmes, lai vērstu uzmanību uz pašu runātāju. Tulki ir kā aktieri, kuru, kuri neizbauda atrašanos uz skatuves, ne arī saņem aplausus savu sniegumu beigās. Tas ir uzdevums bez pateicības. Godīgums. Izvairīties no tieksmes pievienot savus komentārus. Valodas pārvaldīšana, tā sākas ar savu dzimto valodu tik daudzi tūkošanas studenti to aizmirst. Nav runa tikai par glosāriju un vārdu sarakstu iemācīšanos. Ja varat pietiekami, ja nevarat pietiekami labi runāt dzimtajā valodā, jums tūkošanas kabīnē nav ko darīt. Oratoru prasmes. Ir daudz vienkāršāk tulkot labu runātāju nekā sliktu. Un kurš vēlas klausīties uh, sliktu runātāju, kurš to tulko pusstundu, un es arī nevēlētos viņu, ne viņu klausīties, ne viņu nolīgt. Un tas saistīts arī ar balss izmantošanas apmācībām, konsekutīvai, sinhronai tulkošanai, kur ir atšķirīgs prasums vajadzīgs balss izmantošanā. Un kā viens no kolēģiem vakar arī piezīmē, esmu dzirdējis to no citiem un vēl citiem kolēģiem, aktieru prasmes. Kluži kā teātrī jo galu galā tulka darbs ir ļoti uh, tuvu tam, ko Staņislavskis aprakstīja, sakot, ka aktierim ir jāatrod mērķis. Liela daļa tulku pat nemeklē mērķi. Kultūra, izglītība, informācija, zināt dažādos līmeņus, e, ko runātājs vēlas pateikt ar savu sakāmo. Un es atgādināšu vēlreiz, runa ir par saziņu. Paskaroties nākotnē un padomājot par šīs profesijas izcilību, šīs profesijas, kur mēs tik ļoti mīlam, ko īsti mēs meklējam? Mēs domājam par to, cik svarīgi ir tas, kas mums šeit ir - organizāciju savienība, nacionālo, starptautisko tirgus, universitātes, universitātes, kas veic tik brīnišķīgu un svarīgu darbu. Tas ir kopīgs pasākums, tāpat kā tulkošana, neaizmirsīsim to. Tulki nav mašīnas. Darba apstākļiem ir nozīme. Neļaujiet tulku darbu apdraudēt ar birokrātiju, neļaujiet tulkošanai kļūt vājākam posmu ķēdē. Kāds man vakar stāstīja stāstu par to, ka kabīnē pietikt ar vienu tulku, četrām valodām. Atcerēsimies vēl vienu lietu attiecībā uz mūsu profesiju - kaislība. Es ceru, ka esmu to pietiekam skaidri jums paudusi. Mums ļoti rūp mutiskā tulkošana, tās nākotne, jaunieši, kas ir tajā iesaistīti, piesaistīsim labākos un tiešām cerīgākos. Un redzējām pēdējo divu dienu laikā daudz no viņiem, jo tulkošanas kvalitāte un izcilība noteiks tās nākotnē, līdz ar to mēs esam atkarīgi no jums visiem. Vienīgais, ko varu vēl jums sacīt, ir, ir sekojošais. Dosimies prom no šī brīnišķīgā fóruma un radīsim kopā brīnišķīgu mūziku. Liels paldies jums visiem! Thank you, Pēcija Rizu. Paldies, Pēcija Rizu. Tas ir divkāršs, eh, wow. Vienīgais, ko var sacīt, lielisks kopsavilkums um, par to, kas notic šeit šajās divās dienās, bet vēl ir viena svarīga lieta. Bet pirms es dodu vārdu mūsu ģenerāldirektorai Olgai Kosmidu, ir daži praktiski paziņojumi attiecībā uz atlikušo dienas daļu. Uzreiz pēc eh, pasākumu beigām tepat ārpusē būs eh, bufete. Un šo pēcpusdienu ir divi semināri kursu vadītājiem. 6Q2, 6Q1, eh, kas ir tepat šī koridora. Pir pirmais būs par universitātes grantiem no 2 līdz 3.30, un tur būs vispārīga informācija par universitāšu grantiem, uh, Un tāpat arī būs iespēja veidot divpusējos kontaktus, uzdot jautājumus par eh, esošiem grantu līgumiem. Otrs seminārs saistīts ar virtuālajām klasēm. Tas sāksies 3.30. pašā telpā 6.1. Visi, kurus interesē eh, Panāfrikas maģistra grāda mutiskās tulkošanas jomā, Eh, jautājumiem, tad 2.45 šajā pat telpās tas notiks. Pēc ir runāja par kaislību saistīt ar šo profesiju. Olga, es domāju, eh, viņai ir eh, liela kaislība. Viņa pastāstīs par globālo izcelības tīklu nākotnē. Lūdzu, Olga. Merci, Suzana. Paldies, Suzana. Es domāju, ka pēc uh, divkārt izcilās pēcīs uzstāšanās, man gandrīz vairs nav nekas piebilstams. Es tikai vēlējos teikt, ka es arī esmu kaismīga mūsu profesijas atbalstītāja un kad cilvēki, kuri mani nepazīst, jautā, kāda ir mana profesija, uh, Un kaut gan es jau ilgu laiku nesmu strādājusi kabīnē, es joprojām atbildu, ka esmu tūks. Un es domāju, ka tā ir tāda kā aristokrātijas pazīme. Tā ir ļoti prasīga profesija. Jūs ieiet it kā citā pasaulē. Un es ļoti bieži tiekoties ar studentiem universitātēs, saku, ka vēlos viņos arī iedegt šo kaisli. Šī profesija jūs piespiež analizēt vēstījumu, lai varētu to nodot tālāk. Šī profesija jums liek iejusties runātāja ādā vai garā un nodalīt to, kas ir atbilst patiesībai, kas neatbilst patiesībai. Un te ir jāuzmanās arī domājot par jūsu potenciāliem dzīves draugiem. Un manuprāt, šī profesija nav pietiekami atzīta un novērtēta. Es nezinu daudz tādu profesiju, kurā eh, praktiski jebkurš var apgalvot, ka ir mutiskais vai rakstiskais tulks. Uh, Eh, to, eh, kurš gan uzdrošinātos apgalvot, ka ir advokāts vai ārsts, tāds nesot, un eh, tai pašā laikā jebkurš var teikt, es esmu rakstiskais vai mutiskais tulks. Un, protams, tām ir ļoti negatīva ietekme uz mūsu profesiju. nu, kā pacija norādīja, ka pietiek vien e, reiz būt tādam gadījumam, ja klienti nav pilnībā apmierināti ar tulkojumu, lai uzskatītu, ka tulkošanai jau nav nekādas nozīmes. Un uh, esmu šajā profesijā pavadījis tik daudzus gadus, man joprojām pārsteidz situācija, ka organizējot ļoti lielu konferenci, tiek domāts par tehniku, par telpām, par izklaidi, par uh, sabiedrisko ēdināšanu, un tikai tad sāk domāt par tūkošanu. Par tūkošanu sāk domāt pēdējā brīdī. Un uh, tā kā parasti ir uh, lieli izdevumi šādiem pasākumiem, tad, protams, uh, ir centieni kaut ko ietaupīt. Un uh, netiek jau taupīts uz ēdināšanas rēķinu, sakot, nu, mēs nopirksim lētāk vecu gaļu. Nē, tā jau neviens nedara. Bet uh, tulkošanas pakalpojums sniedzējiem lūdzu, nu vai sešu tulku vietā jūs nevarētu atsūtīt tikai četrus. Uh, vai uh, septiņu stundu vietā nevarētu strādāt deviņas stundas. Un uh, man rodas jautājums, kādēļ tas tā ir. Vai tas ir saistīts ar faktu, ka mums tagad saka, ka angļa, angļu valoda ir tik plaši izplatīta mūsdienās, ka tulkojums praktiski vairs nav vajadzīgs. Vai tulkošana kļūst par kaut ko, nu, ko izmanto pārāduma dēļ. Nezinu. Profesore Galahera mums uh, pastāstīja, ka mazāk nekā 50% eiropiešu pietiekami labi saprot angļu valodu. Un atsevišķās Eiropas Savienības valstīs pat ne 20% iedzīvotāju nesaprot angļu, eh, saprot angļu valodu, tātad mazāk par 20%. Un vai tiešām mēs vēlamies visus šos pilsoņus izslēgt, nobīdīt malā, uzspiežot vienu vienīgu valodu, vienādu domāšanas veidu, uh, vai brīdī, kad mēs visi sev jautājam, kādēļ pilsoņi vairs neinteresējas par politiku, kādēļ vēlētāji nedodas pie vēlēšanu urnām, vai tiešām mēs viņus varam izslēgt šādā veidā no uh, sabiedriskās dzīves, vai tiešām šīs Eiropas Savienības lozungs vienoti daudzveidībā mm, varētu zaudēt savu saturu. Un kad saka, nu visi jau prot eh, runāt angliski. Angļu valoda ir pirmā valoda. Bet mēs aizmirstam piemetināt, ka tā ir pirmā svešvaloda. Bet tā nav pirmā eh, valoda eh, arī runātāju skaita ziņā pasaulē. Varbūt ķīniešu valoda no šāda viedokļa ir pirmā valoda, ka visvairāk cilvēku runā ķīniešu valodā. Man saka, ka nav vērts cīnīties pret šīm tendencēm un tās mainīt. Un tomēr no vēstures mēs varam mācīties, ka ir bijušas vairākas saziņas valodas, tādas kā grieķu, arāmiešu, latīņu valoda, franču valoda, Tagad tā ir angļu valoda. Kas tādā pasaulē, kas pastāvīgi attīstās, kurā notiek tik ievērojamas pārmaiņas, var paredzēt, kāds būs nākamais gadsimts un kuras būs tās nozīmīgākās valodas nākamajā gadsimtā. Kurš gan būtu kurš gan apgalvos, ka pēc zinātnes revolūcijas mēs atgriezīsimies pie reliģijas. Un tiešām ir jāiemācās, ka šo globālo ciematu mēs nespēsim pārvaldīt, ja uh, nostumsim malā vai izslēgsim no šā procesa lielu daļu pilsoņu. Un tagad, kad cilvēki tik daudz pārvietojas, ne tikai kā turisti, bet kā viņi pamet savas valstis katastrofu uh, uh, spiesti, ir ar vien mazāk valstu, kuras ir etniski viendabīgas, ir ar vien mazāk valstu, kur ir tikai viena valoda, ko prot visi valsts pilsoņi vai tiešām mēs varam atstāt novārtā valodnieku profesijas, kuras ir vienīgais garants tam, ka mm, pastāvēs demokrātija. Un arī mūsu valstu pilsoņi uh, vai viņi var dzīvot citās valstīs, ja viņiem nenodrošina tiesības, piemēram, tiesā uh, uzstāties savā dzimtajā valodā, ja ir tāda nepieciešamība, vai doties pie ārsta uz slimnīcu, uh, un uh, ja viņi nespēja izstāstīt par slimības simptomiem savā dzimtajā valodā. Protams, tas viss kaut ko maksā. Un tā ir, tās ir demokrātijas izmaksas. Un uh, Eiropas komisijas viceprezidents kādam žurnālistam uh, uz jautājumu, ka tulkošana jau izmaksā ļoti dārgi un ka vajadzētu varbūt šīs izmaksas samazināt, atbilde bija tāda. Arī vēlēšanas izmaksā ļoti dārgi, bet ko tad jūs ierosināt tā vietā? Valodām ir jābūt ekonomiskās darbības centrā ja ekonomiski aktīvām personām jautā, kuras valodas ir vissvarīgākās darījumu slēgšanai. Protams, vissvarīgākā ir pircēja valoda. Tā nav kāda globāla valoda. Un uh, komersanti to ļoti labi saprot. Manā valstī jūs varat konstatēt, ka visi, visas uh, veikalu izkārtnes vairs nav visu angļu, bet gan krievu valodā. Tas ir turismu plūsmas, turistu plūsmas dēļ, un arī Kiprā praktiski viss ir rakstīts arī krievu valodā, un pamazām ienāk arī ķīniešu valoda. Ir uh, valodnieku profesijas. Un uh, klausoties doktora Vaibela prezentācijā, es uh, ieklausījos un tā mani nomierināja, uh, jo es sapratu, ka mūsu profesija pastāvēs arī nākotne, un katram šai pasaulē ir jāatrod sava vieta, un ir arī jāprot skaidrot, kāda ir mūsu profesija, jo cilvēki bieži vien nesaprot, kāda ir atšķirība starp mutisko un rakstisko tūkošanu, starp konferenču tūkošanu vai pietuvināto tūkošanu. Viss, viss tas ir jāskaidro, un kā Pēcija ļoti labi to norādīja ka tulkošana tikai daļēji ir saistīta ar valodām, jo tulki jau nav staigājošas vārnīcas. Bieži vien man jautā, kā tu saki to, kā, kā tas ir grieķu vai spāņu valodā, es, es nezinu, bet kad man ir jātulko, es, es, es spēju to izteikt, bet ārpus konteksta es nevaru kaut kādu vienu vārdu iztulkot un uh, rodas tādi jautājumi, jā, kā, tad, kā viņi var būt tūks, ja viņi pat nevar uz šādu jautājumu atbildēt. Tāda ir nespeciālista attieksme. Un es teicu, ka mūsu profesijai ir nākotne, par to esmu pārliecināta. Un lai šī nākotne būtu gaiša, mums esat nepieciešami jūs. Un tādēļ arī mums radās šī ideja par globālo fórumu. Startautiskās organizācijas nespēja strādāt bez jums. Un arī mēs nespējam strādāt bez tā, ka mēs jums skaidrotu, kā profesionālais līmenis, kas mums nepieciešams, ne vienmēr atbilst akadēmiskā snieguma līmenim, eh, kas atbilst diplomu iegūšanas līmenim. Un līdz ar to ir nepieciešama pastāvīga viedokļu un informācijas apmaiņas starp mums, lai mēs viens otru labāk saprastu lai jūs, uh, lai mēs saprastu jūsu problēmas un lai jūs saprastu, kādas ir mūsu vēlmes. Tas ir nepieciešami, jo pretējā gadījumā uh, uh, tā vietā, lai nodrošinātu mūsu profesijas nākotni, jūs izglītotu, mm, potenciālos bezdarbniekus. Un tiešām būtu žēl, ka tad uh, jūs uh, izglītot bezdarbniekus un mēs nevarētu šos tulkus izmantot. Atsevišķās universitātēs jau uh, diezgan sen ir tāda situācija, ka topošie inženieri nodibina kontaktus ar rūpniecības uzņēmumiem, mm, un praktizēja šajos uzņēmumos, lai iegūtu nepieciešamo prasmju līmeni. Un mēs cenšamies arī e, rīkoties līdzīgi, mēs skaidrojam, kādas ir mūsu vērtības, kāds ir nepieciešamais līmenis. Mēs uh, izceļām tādas it kā pašsaprotamas lietas. Peci runāja par tā saucamo dzimto valodu, kurā tulks runā ikdienā un ir ļoti svarīgi, lai jūs uh, studentiem stāstītu par to, ka ir ētikas principi, ka nevar tūkot jebkurā valodā, ka valoda, ko izmanto tūkošanai, ir tāds kā domu iesaiņojums. Un šim iesaiņojumam, iepakojumam ir jāpieskaņojas domām, nevis domai ir jāpieskaņojas šim iepakojumam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja tulks strādā valodā, ko viņš pilnībā nepārvalda, nespēj sevi izteikt pilnībā, tad viņš, nu, šis gala produkts ir tāds, kā, kādu to nosaka iepakojums. Un tieši šo iemeslu dēļ es konstatēju, ka šis fórums ir vienīgā iespēja, kā veicināt mūsu profesijas attīstību. Un jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka pretēji tam, kā tas bija iepriekš, eh, notika dialogs starp eh, ekspertiem Es pateicos šiem pasaules līmeņa ekspertiem, kuri piekrita piedalīties šajā fórumā. Viņi bija gatavi uzklausīt jūsu komentārus un atbildēt uz jūsu jautājumiem, un tieši pateicoties šim dialogam mēs varēsim turpināt sadarbību. Pirms 20 gadiem, aptuveni pirms 20 gadiem, kāds cilvēks, uh, Noels Moile, kas atrodas mūsu vidū, mani paveda malā un uh, izteica ideju, ka vajadzētu izveidot Eiropas maģistra grādu tūkoš, konferenču tūkošanā. Man šī ideja ļoti iepatikās, mēs sākām strādāt pie tās īstenošanas, un tagad jau bērniņš ir tik labi izaudzis, ka praktiski vecāki vairs nav nepieciešami. Šī ideja ir izrādījusies ļoti veiksmīga. Tagad šis zīmols ir pazīstams visā pasaulē. Bet, nu, tomēr tā darbības joma ir tikai Eiropa un nedaudz žēl, jo mēs dzīvojam globālā pasaulē. Un neviens tagad vairs nevar teikt, ka var apmierināties tikai ar 24 Eiropas Savienības valodām, kaut arī pat ja šo valodu ir tik daudz eh, līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos parlaments ir kļuvis par globālu spēlētāju un sarunu partneri savie, eh, citām institūcijām globālā mērogā. Mēs sadarbojamies ar citiem parlamentiem un organizācijām, eh, Visafrikas parlamentu, eh, Eiromed, asociā, parlamentāro asamblēju, kur izmanto arābu, turku un eh, ebreju valodu un Eironest parlamentārā asambleja, kurā piedalās Austrum partnerības valstis, un šajā kontekstā īpaši nozīme ir Krievu valodai. Mums arvien vairāk ir nepieciešamas tās valodas, kas pagātnē darbojās vai tika izmantots tikai ANO kontekstā, un es veicu šeit zālē arī kolēģis no ANO, un tagad. Un um, mums uh, ANO kolēģi ir jāuztver kā kolēģi, nevis kā konkurenti. Protams, mēs tiecamies pēc izcilības, visi mēs tiecamies pēc izcilības. Uh, Un tādēļ arī mūs interesē sadarbība ar universitātēm. Un arī mums ir tādēļ izveidots saprātnes memorāns. Es domāju, ka ir pienācis brīdis veidot jaunu zīmolu starptautiskais maģistra grāts konferenču tulkošanā, lai iekļautu starptautiskas nozīmes valodas, kuras nevarēja tikt izmantotas mm, Eiropas maģistra grāda kontekstā. Tas nenozīmē, ka mēs vairs neinteresēsimies par šiem Eiropas maģistriem. Tas bija mūsu pirmais bērns, ne jau tādēļ mēs mīlēsim šo bērnu mazāk, ka būs piedzīmes otrais. Pirmajam bērnam ir jāpalīdz otrajam bērnam augt lielākam. Un mēs tikai vēlamies paplašināt šo saimi, tajā iekļaujot visas universitātes. Eiropas un ne Eiropas valodas piederēs šai saimei, un vienīgais kritērijs būs kvalitāte. Visi tie, kas atbalsta sapratnes memorandā noteiktos principus, var pievienoties uh, šai saimei. Un Eiropas valodas saglabā arī iepriekšējo zīmolu. Šeit nav izvēle viens vai otrs, bet gan šeit ir viens un otrs. Eiropas valodas un tās pārstāvošās universitātes varēs sadarboties ar Krievijas, Ķīnas, ar, Arābu pasaules un citām universitātēm. mēs eh, sākam šo pārdomu procesu, bet tas būs jāizteno mums visiem kopā. Un šodien es eh, iedibinu šo ideju, šo nosaukumu, šo principu, un es jums lūdzu eh, Ebru Didikere, kura jau piedalās šajā tīklā, un kandidātu valsts valoda vēl nav oficiālā Eiropas Savienības valoda, es aicināju viņai uh, koordinēt šo darbu, lai izveidotu jauno sadarbības tīklu, lai uh, varētu apkopot visu universā, universitāšu izteiktās idejas un arī visu ieinteresēto pušu ierosinājumus. Tā kā uh, citiem ir uh, liela pieredze attiecībām uz attiecībā uz tām valodām, kas mums nav. Pacijai ir pieredze ar visas pasaules valodām. Viņa uh, šķiet man teica, ka viņa ne, nevar iedomāties, ka viņa nebūtu, ka būtu kāda valoda pasaulē, ko viņa nav kaut kad izmantojusi reiz. Un es aicinu piedalīties arī visu tūkošanas dienestu vadītājus, lai nodrošinātu to, ka mūsu profesija attīstās un galvenais priekšnosacījums ir kvalitāte. Ja trūkst kvalitātes, tad mūsu pakalpojumi ir pārāk dārgi, jo mūsu pakalpojumiem nav nekādas nozīmes. Ja ir kvalitāte nodrošināta, tad mūsu profesijai ir nākotne. Un tādēļ es vēlētos izteikt šo cerīgo vēstījumu Mums ir jāveido sadarbības tīkli, un es aicinātu Ebru sadarbībā ar visām universitātēm to arī darīt. Tādēļ ir uh, jākonsultējās ar rektoriem, kuri nav pārstāvēti šai zālē, ar administrāciju, ar tūkošanas dienestu vadītājiem. Ir jāpiesaista visi, kuri vēlas uh, darboties šajā tīklā, Un es ceru, ka visi dos savu ieguldījumu, daloties savā pieredzē, jo visām valodām ir kopīgi principi un kopīgas vērtības. Tulkošana ir globāla parādība, tulka profesija ir globāla profesija, un tulki daudz ceļo. Eh, ja kādam tulkam profesionālais domicils šodien ir Eiropā, tad rīt tas var būt kaut kur citur, ārpus Eiropas. Un tad, ja mums ir visiem vienādi eh, kvalitātes un profesionālās ētikas principi, kā to mums aprakstīja pacija, tādā gadījumā mūsu profesijai būs nākotne un tā kļūst par globālu profesiju. Es jums sirsnīgi pateicos par to, ka jūs man ar savu klātbūtni palīdzat īstenot, sākt īstenot šo sapni. Es ceru, ka uh, mēs gūsim tādus pašus panākumus kā ar pirmo bērnu. Un noslēgumā es vēlētos, uh, protams, sirsnīgi pateikties tūkiem, ar kuriem un kuru labā, pateicoties kuriem uh, šis pasākums bija iespējams. Ja Es aicinu, lai tagad aplaudēt klāt esošiem kolēģiem un klāt nēsošiem kolēģiem. Es eh, gribētu arī, lai mēs eh, aplaudētu visiem eh, palīgiem, kas mums palīdzēja pie akreditācijas, kas rādīja mums ceļu, kas uzklausīja jūs, ja jums bija kādas nelielas problēmas. Gribētu pateikties arī tehniķiem, kas ļāva jums mm, parādīt savas prezentācijas tāpat arī visiem, kas mums palīdzēja tikt galā ar balsošanas iekārtu. Un beigās, jo īpaši Izabelai un Suzānai, jo viņas bija ceļa gaisma šim projektam. Viņas strādāja vai ilgāk nekā gadu, neatlaidīgi un centīgi. Es īsti nezinu, uh, vai viņas eh, tam tagad piekritīs, bet es patiešām varu jums teikt, ka pēdējās nedēļās viņas ļoti daudz strādāja un pastāvīgi kontaktējās, lai nodrošinātu, eh, ka viss ir kārtībā šajā zālē, lai visi, kas ieradās pēdējā brīdī, arī atrastu savu vietu. Viņas bija tādas kā labās fejas, diskrētas, klusas, un nodrošināja, lai viss būtu vietā. Visiem šiem kolēģiem lūdzu tagad aplaudēsim. Enfin, je vais demander à celles. Beigās es gribētu lūgt tiem, kas pārņems tagad uh, lāpu, pārņems aptes kociņu, lai viņi nāk šeit pie galda, tā lai visi ar viņiem varētu iepazīties, ja šāda izdevība vēl nav bijusi. Agnieszka Walterdrop, qui jusqu'à maintenant était. Agnieszka līdz šim uh, bija lietotāju pulkā, klientu pulkā, bet uh, tagad viņa pārņems uh, kuģa stūri, lai varētu nodrošināt mūsu tālāko darbu. Uh, Tas bija pavisam neilgi pēc Kosta eh, Konkordija katastrofas. Eh, kap, kapteinis sauca Skatīno. Un, ja šeit eh, ir salīdzinājumi par kuģu vadīšanu, tad es domāju, ka mēs varam būt pilnībā pārliecināti, ka mūsu nākamā kapteina ir absolūti kompetenta un spēs eh, darīt savu darbu pietiekami labi. Ir skaidrs, ka eh, šis darbs nav vienkāršs, bet eh, šis servis tomēr darbojas labi, kaut arī tas ir tik komplicēts. Esmu pārliecināta, ka jūs visi viņu uzklausīsiet, un tad, kad jūs šeit atgriezīsieties uz nākamo globālo fórumu, jūs klausīsieties tikpat uzmanīgi. Vēlreiz paldies!